Buongiorno a tutti. Labrīt, esiet sveicināti. Tātad jūsu uh, mapītēs ir pieejami darbs, kā, darba kārtības dokumenti. Ja nekāda iebilduma nav, varam uzskatīt tos par pieņemtu bez izmaiņām. Šodien tulkošana tiek nodrošināta, vis, tulkošana visu ITRE un NV komitejas locekļu valodās. Tātad sveicam abu parlamentu komiteju locekļus šeit. Tātad abas komitejas sadarbojas pie šī ziņojuma. Un nu, man prieks arī teikt, ka mums tiešām ir bijusi ļoti laba sadarbība sagatavojot šo ziņojumu. Tad arī darba procesā. Es ļoti labi sadarbojos ar savu kolēģi Grotskungu un referentiem. Kā jūs noteikti zinat, Tad mums šeit ir abi priekšsēdētāji. Un esam izlēmuši strādāt uz maiņām, vadot šo sanāksmi. Iepriekšējā reizē Grotas kungs bija priekšsarētājs, šoreiz es esmu. Līdz ar to pirms mēs sākam savu pamatdarbu. darbu šodien. Tātad es dodu vārdu deputātiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Mēs vēl pirms tam apstiprināsim protokolu iepriekšējai sanāksmē, kas notika 26. septembrī šogad. Ja komentāru nav, tad uzskatām šo protokolu par apstiprinātu. Grotskungs Vai jūs vēlaties kaut ko pateikt, pirms mēs sākam? Jā, paldies. Mūsu līdzinājā sadarbība ir ļoti laba bijusi un cerams tā turpināsies arī eh, uz priekšu. Tāpat varēsim atrast kompromisu un rast vienotu nostāju parlamentā, jo, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs 2014. gada pirmajā pusē būtu tā iestādi sabiedrības acīs, kurai jau ir nostāja šajā jautājumā, tāpēc mēs diskutējam jau par šo jautājumu, un strādājot mums ir jāapzinās, ka mēs kā iestāde tiekam arī vērtēti pirms vēlēšanām, ar to arī novēlu sekmes darbā, un šim, manuprāt, mēs bijām eh, laba komanda, sāku jau pierast pie tā. Paldies! Ah, jā, paldies! Saka priekšsarētājiem. Sāksim tad darbu. Kā jūs zināt, debatēm paredzētas divas stundas. Tātad desmit minūtes katram no referentiem, pēc tam piecas minūtes ēnu referentiem katram. Un pēc tam vārds pārējiem deputātiem, kur vēlēs izteikties divas minūtes katram. Tad sāksim ar Annu Delvo NV komitejas vārdā 10 minūtes. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Jūs noteikti visi esat iepazinušies ar Šimānska kunga un manis sagatavoto uh, ziņojuma projektu. Tas ir kompromisa teksts. Līdz 12. novembrim vēl var iesniegt grozījums. Arī pati esmu uh, paredzējusi iesniegt grozījums un ir pieci galvenie izaicinājumi. Pirmkārt, kā ekonomiski efektīvā veidā sasniegt mūsu mērķi, uh, ekonomiku radīt ar maziem oglekļu izmešiem, uh, tālāk kā izmantot iespējas un veidot nedelokalizējamas darba vietas Eiropā, treškārt, kā reaģēt uz steidzamo situāciju klimata pārmaiņu jomā un tai pašā laikā saglabāt un veicināt mūsu konkurētspēju un ekonomikas attīstību. Ceturtkārt, kā turpināt eksportēt preces un tai pašā laikā izmantot atjaunojamos enerģijas avots un uzlabot energoefektivitāti. Un pie, Otrkārt, kā nodrošināt e izdevīgas enerģijas cenas mūsu uzņēmumiem, maziem vidējiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem un saglabāt mūsu konkurētspēju pasaules mēroga. Tālāk, kā nodrošināt pēc iespējas mazas izmaksas un pēc, lielas, pēc iespējas lielu efektivitāti? Tas būtu svarīgākais signāls, kas jādod pirms komisija publicē savu balto grāmatu janvārī un padome apstiprina savu vienoto nostāju martā. Mums ir uh, jādomā par to, kāda ir klimata pakotne šobrīd, kāda ir tās stiprie un kāda ir vājie punkti un kā to varētu uzlabot. Uh, klimata pa, eh, pakotne galvenokārt ir orientēta uz nacionālo subsīdiju politiku neatjaunājumiem enerģijas avotiem un uh, tiek atstāts novārtā jautājums par efektīvu finansējumu izmantošanu. Un uh, Eh, joprojām tiek nodrošinātas subsīdijas atjaunojumiem enerģijas avotiem, un tas noved pie tirgus kropļojumiem, kā, piemēram, manā valstī tas ir sakāms eh, par gāzi, kas eh, ir mazāk piesārņojoši enerģijas avots un var nodrošināt rezerves enerģijas avots Eh, ražošanai. Mēs eh, nevajadzētu vairs eh, tik nevajadzētu apšaubīt mērķi par plašāku uh, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu tādēļ, ka ir bijuši nepareizi izvirzīti nacionālā līmenī mērķi. Mums ir jāpanāk lielāka konsekvence šai jomā pakāpeniski pārtraucot subsīdijas šiem enerģijas avotiem, bet dalību valstis atsevišķas arī pārāk lielā mērā subsidē neatjaunojamos fosīlos uh, kurināmos. Uh, dažkārt uh, mēs pat uh, īstenojam politiku, nonākam pie pretējā rezultāta iecerētājam, ja Mums ir jādomā, kā saskaņot dažādus izvirzītos mērķus un dažādās programmas, jo mēs zinām, ka ir kumulatīvi efekti starp atjaunojumiem enerģijas avotiem un energotaupības pasākumiem. Līdz šim energotaupības pasākuma nozīme ir novērtēta par zemu, un tādēļ energoefektivitātei šobrīd ir jābūt ļoti svarīgam elementam šajā klimata un enerģētikas pakotnē. Tālāk runājot par konkurētspēju un energo piegāžu drošību Diemžēl šie jautājumi neatspoguļojas pašreizējos tiesību aktos un nav nodrošināta pietiekama sadarbības starp dalību valstīm, it īpaši informācijas apmaiņas joma. Tagad runājot par dublēšanos pašreizējos tiesību aktos attiec eh, laika posmām līdz 30 gadam. Uzņēmumi, rūpniecība no mums gaida skaidras, stabilas atbildes, ilgtermiņa risinājums un mm, ir nepieņēmami pastāvīgi grozījumi tiesību aktos, kas rada nedrošību, neskaidrību par Eiropas pieņemtajiem lēmumiem. Mums ir jātur, jāievēro uzņemtās saistības un jānodrošina ilgtspējība. Kādēļ mums vajadzētu atteikties no visa, kas ir izdarīts līdz šim pat, atsakoties no tādiem risinājumiem, kas darbojas? Mums ir jādomā par atjaunojamo enerģiju nozari, kur ir nodarbināti tiešā un netiešā veidā 1,2 miljonu cilvēku. Uh, un tas ir pieaugums, 30% pieaugums kopš 2009. gada, un komisija prognozē, ka ta, tas varētu sasniegt šis līmenis 2,4 miljonus strādājošo līdz 2030. gadam. Un tādēļ mums ir nepieciešami trīs saistoši mērķi šai jomā bet ir nepieciešams arī korekcijas, lai sistēmu optimizētu. Tātad uh, trīs šie mērķi uh, - siltumnīca efektu gāzes, uh, atjaunojumi energoavoti un energoefektivitāte. Tas ir ļoti svarīgi mums uh, ekonomikas attīstībai, konkurētspējai un lai nodrošinātu darba vietu radīšanu. Enerģētikas un klimata kritēriji ir uh, Uh, jāatzīst par uh, patstāvīgiem kritērijiem līdztekus vides kritērijiem, lai varētu izvērtēt uh, pieņemtos lēmumus attiecībā uz konkurētspēju. Es um, atbalstu atjaunojamos enerģijas avotus, pat ja dažas valstis, piemēram Vācija, šo potenciālu ir attīstījušas pārāk strauji, bet atjaunojami enerģijas avoti ir viens no svarīgiem energo apgādes uh, mikšļa elementiem. Um, ir uh, minēšu tikai dažus skaitļus. Eiropas Savienība ir lielāka lielākais uh, energoresursu importētājs Eiropa uh, pasaulē. Uh, kopš 2009. gada tas ir pieaudzis uh, ievērojami, un tādēļ mums nevajadzētu par zemu novērtēt energotaupības pasākumu potenciālu. To varētu, pēc Eiropas komisijas aprēķiniem, mēs varētu ietaupīt 10% gadā un līdz 2020. gadam tādējādi mēs varētu ietaupīt summu, kas e, ir līdzvērtīga tūkstošu uh, ogļu elektrostaciju uh, saražotajam apjomam. Eiropas uh, Savienības tirgu un uh, nacionālajā līmenī energoapgādes tīkli ir arvien vairāk savienot Eh, Francija, Beneluksa valstis eh, un Vācija ir izveidojušas vienotu sadarbības fórumu, kas eh, ļauj veidot reģionālu elektroenerģijas tirgu Rietum Eiropā. Kādēļ gan mums nebalstīties, nemācīties no šādām iniciatīvām un vajadzētu tādēļ paplašināt uh, starp savienojumu skaitu starp dalību valstīm, bet tai pašā laikā būtu jādomā arī par to, kā nodrošināt uh, padziļinātu sadarbību starp dalību valstīm, pieņemot strateģiskus lēmumus par enerģētikas un klimata jautājumiem. Tālāk par en, emisiju tirzniecības sistēmu. Esmu pārliecināta, ka mums ir jāatsakās turpmāk no vienreizējām pārmaiņām, bet ir jādomā par struktūrālām reformām. Un ir jāievieš automātiska korekciju sistēma, kas ņem vērā ekonomisko si eh, situāciju. Eiropas Savienībā. Un vēl pēdējais uh, komentārs. Mēs vēl nesam runājuši par uh, mērķiem. To es uh, speciāli neiekļauju šavā, savā ziņojumā, jo mēs vienmēr strīdējāmies par konkrētiem skaitļiem. Uh, un es vēlētos, lai er, šoreiz šie skaitļi un procenti neaizēnotu mūsu izvirzītos stratēģiskos mērķus, kas ir prioritāri. Paldies! Grazie, la kolega Delvo, la parola ora. Jā, paldies, Delvo kundzei. Šimānska kungs tālāk. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mēs varam jau šobrīd ļoti labi redzēt no kolēģis prezentētā, ka ar Devo kundzi mums ir kopīgas bažas. Mēs abi vēlamies pārslēgties prom no šīs ogļu izmantošanas ekonomikas ar pēc iespējas zemākām izmaksām. Mums ir nepieciešams arī aizsargāt rūpniecību. Un mums abiem rūp arī energoapgādes drošība. Un nepieciešamība mazināt mūsu atkarību no energoresursu importa. Tāpat mums interesē atbilstošas energoresursu cenas un tai jāatbilst ekonomikas situācijai un cenām ir jāiet uz leju. Jautājums ir, kā to izdarīt. Esmu pārliecināts, ka izmaksu ziņā efektīvas pārslēgšanās uz zemu oglekļu izmantošanas ekonomiku nevar notikt bez pašreizējās politikas rūpīgas analīzes. Mums ir jāuzdod sev sekojušie jautājumi. Vai tas ir rentabli tos pašus uzņēmumus vai valstis trīs reizes, liek darīt vienu to pašu. Attiecībā uz darbvietu izveidi ir ļoti vienkārši runāt tukšus vārdus arotbiedrībām, mūsu iedzīvotājiem par to, cik viegli ir pārslēgties uz zaļām darba vietām, bet paskroties statistikā, mēs redzam, ka pat visoptimistiskākās prognozes zaļajām darba vietām sasniedz varbūt 2-3 miljonus darba vietu. Savukārt, energoresursu ziņā intensīvā ekonomika nodrošina darba vietas ap 20 miljoniem iedzīvotāju, un tie nav vienlīdzīgi sadalīti pa visiem sektoriem. Tātad 10% vecajās 15 e dalību valstīs un vēl vairāk jaunajās dalību valstīs. Uh, Tā tad ļoti liela daļa iedzīvotāju nevarēs pāriet uz zaļajām darba vietām, jo nav gatavības to darīt. Mums ir jāmazina arī mūsu atkarība no importa, bet nepietiek vien ar pārslēgšanos uz ierobežotiem atjaunojumiem energoresursiem. Šis potenciāls ir ierobežots, un arī tirgus nav īsti gatavs šādām nekonvenciāliem energoavotiem. Tas principā var pat eh, novest pie tā, ka kādā brīdī mēs noteikti maksāsim mazāk mūsu partneriem e, līču valstīs, jo viņi varēs arī pazemināt cenas uz energoresursiem. Tāds šeit ir saistība ar daudzām politikas jomām. Ja mēs vēlamies apturēt šo tendenci, kas ir novērama ekonomika, mums jāizdara trīs lietas. Mums jākoncentrēs uz klimatu politiku tādā veidā, kas atspoguļotu mūsu ekonomiku. Uh, situāciju šeit Eiropā, nevis visur pasaulē, bet šeit Eiropā. Un mums ir jākoncentrējās uz to, kādu slogu šāds valsts kā Brazīlija, Ķīna un ASV, kāds viņiem ir šis sloks, jo agrāk vai vēlāk mēs būsim saistīti ar šīm valstīm ar visaptarošiem tirzniecības nolīgumiem. Mums ir jādomā globāli par to, kā to paveikt. Mūsu daļa no globālām emisijām ir neliela, un tā visdrīzāk arī samazināsies. Līdz ar to es domāju, mums ir jāatmet šis sapnis par to, ka Eiropas Savienības vien, vienpusējā rīcība mainīs situāciju visā pasaulē. Nē, klimata problēma ir globāla problēma. Otrs elements ir izmantot eh, politisko potenciālu, lai uzrādīt piemēru, kā mēs to darījām sākumā, kad izstrādājām savu politiku. Mēs cerējām, ka Eiropas Savienības klimata politikas veiksme iedvesmos citus, kas vēlas sekot mūsu pēdās. Bet es domāju, ka šobrīd ir kļūst skaidrs, ka neviens pat nemēģina sekot mūsu pēdās. Tieši tādēļ Šobrīd neviens nav apmierināts ar status quo, jo šī politika nav atbildusi tam, ko cilvēki sagaida. Tāpēc tā ir jāmaina fundamentāli. Mums ir nepieciešama stabilas lomas. Ieguldītājiem šobrīd šādas nav Eiropā. Protams, ka to ne visu, nevar visu vainot klimata politikā. Uh, ir notikušas daudzas lietas, kas e, ierobežo ieguldījumu iespējas šajā jomā. Un tādas lietas nenotiek viens dienas laikā. Bet klimata politika ir viens no elementiem, kas attur ieguldītājus no ieguldījumu veikšanas, jo viņi nezina, kā attīstīsies cenas, vai tas būs rentabli veikt ieguldījumu šajā jomā vai nē. Bijuši arī ir slikti piemēri pagātnē, mēģinot eh, mainīt eh, noteikumus spēles vidū, piemēram, kā tas bija ar ETS sistēmu. Tas bija slikts piemērs. Vispirms piešķir publiskos līdzekļus atjaunojumiem energoresursu avotiem, lai valstis, kurām nav naudas krīzes laikā, mainītu radikāli savu politiku Bija praktiski viens dienas laikā jāmaina politika. Tas bija ļoti slikti investoriem. Viņi bija izvēlējušies uzticēties Eiropas Savienībai un ieguldīt savus līdzekļus. Un dienas laikā pazuda atbalsts daudzās valstīs. Otra problēma ir energoresursu cenas. Protams, es atgādinu, ka klimata politika nav vienīgā politika, kas būtu jāmaino, bet, jāvaino, bet tas ir viens no faktoriem. Uh, kas ir palīdzējis šīm cenām pacelties pārāk augstā līmenī. Un šī problēma ir jāatrisina ne tikai tāpēc, ka mūsu iedzīvotājiem un uzņēmēji nevar atļauties vairs šādas cenas, bet Eiropa nav izolēta sala. Mēs esam kontinents, kur spēks ir tā tirsniecības potenciālā. Mēs strādājam pie jauniem brīvās tirsniecības nolīgumiem ar Kanādu, Japānu, Koreju, ASV, un pašreizējais energoresursu cēnu līmenis nav pieļaujams, nav pieņemams. Saskaroties ar globālo konkurenci, Eiropas ekonomika cietīs zaudējumus. Mums ir nepieciešams strateģisks mērķis jaunu klimatas politikas atvēršanai, respektīvi jaunu līdzsvaru atrašanu starp dažādiem mērķiem - ilgtspējībā, konkurētspējā, Un trešais mērķis, vismaz manuprāt, būtu mērķis, kas tieši saistīts ar apgādes drošību. Tas nozīmē, ka mums ir daudz piesardzīgākiem jābūt pret energointensīvu rūpniecības nozara atrašanās vietu un pārcelšanos, jākoncentrējas uz energoresursu cenu pazemināšanu, tīpaši starptautiskās tirdzniecības kontekstā, Un tik tiešām jāizmanto viss iespējamais potenciāls, kas slēpjas vienotajā tirgu. Mums tik tiešām ir nepieciešams vienots enerģijas tīkls, jo tas ir milzīgs potenciāls konkurencei, un konkurence agrāk vai vēlāk vienmēr pazemina cenas. Te ne, nav runa par labu likumdošanas īstenošanu, es tālāk detaļās eh, neiedzināšos, jo dalība valsts pilnībā vēl nav ieviesuši jauno likumdošanu. Bet vai es domāju, mums vajadzētu koncentrēties arī infrastruktūras izveidi atjaunojumiem energoresursu avotiem un arī citiem avotiem. Līdz ar to mums vajadzētu koncentrēties uz eh, Eiropas energopotenciālu, kas ir augsts, bet tas nav ideālā veidā sadalīts. Un visbeidzot, nemazāk svarīgs jautājums - dalību valstu potenciāls ir ļoti atšķirīgs attiecībā uz geogrāfiju, klimatu, tirzniecību, ģeopolitisko situāciju. Protams, mēs esam atšķirīgi. Tātad ļoti atšķirīgs kontinents ir Eiropa. Un mums šī atšķirība ir jāņem vērā, pieņemot lēmumus par to, kuram tiks uzlikts kāds sloks attiecībā uz klimata politikas īstenošanu. Šeit neiet runa tikai par IKP, kas ir katra politika iecienītākais faktors, kas tiek ņemts vērā. Nē, mums ir jādomā arī CO2 izmešu apjoms uz vienu iedzīvotāju. Mums ir jādomā par katras valsts sasniegto sākot no 1990. gada attiecībā uz klimata politikas īstenošanu. Mums ir jāskatās, kāds ir uh, potenciāls eh, mobilizēt atjaunojamos energoresursu avots katras dalību valsts tirgu. Un mums jādomā arī par energoefektivitāti. Mērķi, ja tā varētu teikt, manuprāt, ir mērķu ziņā, šie svarīgākie elementi. Jo tas ir kā noslēgums mūsu diskusijām par klimatu politiku. Esmu pilnībā pārliecināts, ka trīs galvenie mērķi, kas mums šobrīd ir noteikti, ir vissvarīgākie. Tātad pirmkārt, rentabla zem oglekļa ekonomika, bet dažādās valstīs mums ir atšķirīgi instrumenti. Un tas padara šo politiku tādu nesaskaņotu. Dažām valstīm ir augsts potenciāls, citām mazāks. Dažās valstīs ir notikusi pārēja uz zemāku oglekļu ekonomiku. Citām ir lielāks energoefektivitātes potenciāls izmantot, citur nē. Un tam ir jābūt atspoguļotēm jaunajā klimata paketē, jo ja mēs to nedarīsim, mēs vienkārši atkārtosim status quo, atkārtosim vecās kļūdas, un neviens pasaulē nesekos mūsu pēdās. Tātad mērķis samazināt izmešu apjomu būtu jāīsteno taisnīgā veidā, tātad izmantojot taisnīgu slogu sadalījumu. Tam būtu jābūt kā galvenam principam jaunajā paketē. Tas, protams, par ko ir panākt vienošanās globālajā līmenī, un tas ir godīgā veidā jāsadala ETS. Paldies, Šimans kungs, saka priekšsarētāji. Tālāk priekšsēdētājs Grote labām ziņām. Bundesland betrachtet, das ist nämlich Nordrhein-Westfalen, haben wir heute Besuch hier, nämlich den Umweltausschuss, wäre das nämlich die südgrößte Volkswirtschaft. Ja mēs salīdzinām šo situāciju ar no Ziemeļzem Vestfāleni, tad šķiet mums, protams, vajadzētu vienmēr atcerēties par zilām debesīm, un mēs vienmēr esam centušies nodrošināt hm, labu klimata politiku, tieši tāpēc es gribētu jūs sirsnīgi sveikt pie mums. Es domāju, ka jūs nevarētu atrast labāku dienu šim apmeklējumam, kā šī diena, kad mēs diskutējam par 2030. gada mērķiem. Es gribētu jūs sveikt, tā skaitā arī delegācijas vadītāju Rotkīs kungu. Bene, come avete visto, benvenuti da tutti noi. Iniziamo ora. Lielas paldies. Sirsnīgs paldies. Tagad uh, sāksim debates. Sāksim ar ēnu referentiem. Pirmais eh, tautas parties grupas vārdā Vidā Kvadras kungs. Priekšsēdētājs kundze, Herberts Roils, diemžēl, nevarēja ierasties, tāpēc es runāšu viņa vietā. Es eh, pacentīšos jums izskaidrot mūsu politiskās grupas eh, nostāju attiecībā uz 2020. Eh, gada ietvaru. Un, protams, pievērsīšos pašam pretrunīgākajam jautājumam. Tie ir mērķi 2030. gadam. Mēs pilnībā piekrītam komisijai par to, ka mums ir jāmācās no pieredzes un ir jāizdara secinājumi no 2020. gada ietvara. Ir jāskatās, kā šis ietvers ir ietekmējis dalību valstu enerģētikas politiku. Mēs esam secinājuši, ka 2020. gada mērķi lika uzsveru uz klimata politiku, un uzsvers bija pārāk liels, un tāpēc eh, enerģētikas politikai ir eh, nodarīts kaitējums. Var novērot eh, skaidru uh, enerģētikas politikas subordināciju klimata politikai. Abām šīm politikām ir jābūt līdzsvarā, un tāpēc būtu jāņem vērā vairāki fakti. Pirmkārt jāatcerās, ka vēl ar vien ir ļoti dziļa ekonomiskā krīze, kas uh, rada lielus zaudējumus budžetam un arī neļauj uzņēmumiem piekļūt kredītiem. Ir skaidrs arī, ka cenas par enerģiju Eiropā ir visaugstākās attīstītajā pasaulē. Saskaņā ar Eirostat elektrības cenas ir pieaugušas par gadrīz 14% mājasēmniecībām starp 2010 un 2012 gadu un par vairāk nekā 12% rūpniecībai Eiropas Savienībā. Vēl sliktāk ir tas, ka saskaņā ar Startautiskās enerģētikas aģentūras mm, eh, aplēsēm enerģijas cenas Eiropā vēl pieaugs. En Eiropas Savienība uh, pasaulē rada 11% no kopējām emisijām, bet šis skaitlis sarūk. Mēs redzam, ka notiek sadarbība ar partneriem un arī ar galvenajiem ekonomiskiem konkurentiem. Mēs cenšamies samazināt CO2 izmešus, mēs cenšamies panākt eh, samazinājumu, bet globālā uh, apmērā tas nav nekas liels. Mēs E, cenšamies panākt samazinājumus, kaut kad mūsu pašu izmeši ir mazi. Tas, ko mēs ietāpām, ir daudz mazāk nekā tie izmeši, ko rada ārpusējās aktivitātes. Tas nozīmē, ka mēs e, upurējam mūsu industriju ar visām šīm aktivitātēm. Ir skaidrs, ka mums ir jālīdzsvaro vides ilgtspējīgums ar konkurētspēju. spēju Šajā sakarībā mums vajadzētu pārskatīt tos mērķus, kos, kurus mēs noteicām 2020. gadam. Mums nevajadzētu atkārtot jau pieļautās kļūdas. Attiecībā uz atjaunīgajiem mērķiem mums nav nekas pretī e, atjaunīgajai enerģijai, bet pašlaik e, šī attīstība ir ietekmējusi enerģijas cenas subsīdiju dēļ. Un Tas ir radījis katastrofu dažās dalību valstīs. Mums vajadzētu patiešām nopietni padomāt par to, vai mēs varam atbalstīt saistošus atjaunīgās enerģijas mērķus vēlreiz. Tas nenozīmē, ka mēs pilnībā atsakāmies no atjaunīgās enerģijas. Eiropas uh, Pētniecībai vajadzētu nodrošināt, lai atjaunīgā enerģija sasniegtu tādu līmeni, kas ļautu tai būt konkurētspējīgai. Mums nevajadzētu uh, pieņemt tādus pasākumus, kas uh, kaitē jau izdarītajām investīcijām. Taču mēs nedrīkstam akli atbalstīt tādus enerģijas avotus, kas vēl nav konkurētspējīgi un kuru uh, priekšrocības attiecībā uz integrāciju tīklā vēl nav pilnībā izvērtētas. Uh, Daudz piemērotāk būtu noteikt vispārējus CO2 samazināšanas mērķus, veicinot eh, tīrus enerģijas avotus, bet neliekot tik lielu uzsvaru uz atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Bez tam mēs varētu arī padomāt par energoefektivitātes apakšmērķa pievienošanu, kas mums ļautu samazināt izmešus un ļautu nodrošināt arī ietaupījumus vidtermiņā. Tas nozīmē, ka mēs izlabotu kļūdu, ko pieļāvām 2020. gada ietverā, kur enerģijas efektivitātes mērķis bija tikai indikatīvs un atjaunīgais, en, atjaunīgās enerģijas mērķis bija saistošs. Priekšsēdētājs kundze noslēgumā es gribētu teikt, ka mums ir jāsaprot, ka enerģētikas politika un klimata politika ir ļoti cieši saistītas, taču tās nav viena un tā pati lieta. Mums vajadzētu turpināt uh, samazināt eh, izmešus, bet to darot, mums nevajadzētu šaut savu kājā. Lielas paldies! Umskofas, Ulfskokas kundze. Paldies, priekšādātāji! Sākumā es vēlētos pateikties referentiem par ieguldīto darbu. Taču ir skaidrs, ka laika nav atlicis daudz. Eiropas parlamentam vajadzētu pieņemt skaidru nostāju par klimata un enerģētikas politiku. Tas ir jādara pavisam ātri. Eiropas komisija ir norādījusi, ka tā nāks klajā ar savu nostāju jau nākamā gada sākumā un 2014. gada pavasarī. Par to runās arī Eiropadomē. Tieši tāpēc Eh, man šķiet uztraucoši, ka Eiropas parlamentā mums pastāv tik lielas viedokļa atšķirības par eh, pamatjautājumiem. Mans kolēģis Vidās Kvadras runāja par tiem punktiem, kur esam vienojušies, bet lielākā daļa no tā, ko viņš minēja, īsnībā norāda uz to, ka ir ļoti daudz viedokļu atšķirību. Referentu sastādītais teksta projekts ir tāds dīvains. Viņi sāk ar apgāvojumu, ka klimata uh, pārmaiņa apkarošana un ilgspējīguma veicināšana kaitē konkurētspējai. Es esmu no Ziemeļa Eiropas, es mm, simtprocentīgi esmu uh, rūpniecības aizstāve, bet es esmu pārliecināta arī par vidas aizsardzības nepieciešamību. Ir skaidrs, ka rūpniecībai ir jābūt ilgspējīgai un draudzīgai videi. Tieši šādā veidā mēs varam konkurēt ar pārējo pasauli, tieši šādā veidā mēs varam sakaut savus konkurentus. Mēs nedrīkstētu neveidot sistēmas vai arī īstenot sistēmas, kas ļautu mums cīnīties pret rūpniecības izmešiem, kas ir kaitīgi klimatam. Pašreizējā klimata politika zināmā mērā ir veiksmīga, jo mēs samazinam izmešus un paplašinam atjaunīgo enerģiju. To nedrīkstētu iznīcināt, pēkšņi mainot virzienu, tikai tāpēc, ka ir finanšu krīze, kurai nav pilnīgi nekāda sakara ar klimata jautājumiem. Tieši tāpēc biju mazliet pārsteigta, ka referenti dažās jomās nav gājuši mazliet tālāk. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka šajā pirmajā ziņojumā mēs dodam skaidru signālu par to, cik svarīga ir energoefektivitāte. Esmu patiešām apmierināta redzot šādas atsauces, bet tam vajadzētu novest pie skaidra priekšlikuma, taču tā vietā tekstā ir minēts izveidot konsekventāko Eiropas pieju energoefektivitātei. Nu, tieši to mums arī vajadzētu darīt. Mums vajadzētu veidot konsekventāko Eiropas pieju, tā vietā, ka mēs sakām, ka mums iespējams to vajadzētu darīt. Uzskatu, ka mūsu darbs ir dot konkrētus priekšlikumus. Protams, mums ir jārespektē dalībvalstis, taču mums ir eh, skaidri jāsaprot, kur mēs īsti gribam nokļūt. Mums nevajadzētu nākt klajā ar vispārējiem apgalvojumiem, ka varbūt būtu labi, ja mēs uzlabotu šeit rādītājus. Mums ir arī vajadzīgi skaidri dati par jaunajiem mērķiem, par mērķiem 2050. gadam, par izmešu eh, samazināšanu 18 līdz 25% apmērā. Uh, Ir skaidrs, ka mums ir jārunā arī par CO2 izmešu samazināšanu, atjaunīgās enerģijas veicināšanu un energoefektivitāti. Visiem šiem mērķiem ir jābūt saistošiem, pretējā gadījumā tiem nebūs nekādas jēgas. Pēc tam katrai dalībvalstī ir tiesības noteikt, kādā veidā šie mērķi tiks sasniegti. Mēs nedosimies uz katru dalību valsti un detalizēti neklāstīsim, kā šos mērķus sasniegt, bet jebkurā gadījumā mērķiem ir jābūt saistošiem. Ja mēs nepalielināsim savas ambīcijas attiecībā uz atjaunīgo enerģiju, tad mēs dosim prioritāti fosīlajai degvielai. Tieši tā tas arī būs. Ja mēs pietiekami skaidri uh, nenorādīsim e, to, kāda ir mūsu nostāja mūsu teiktajā un rakstītajā, tad e, pretējā puse uzvarēs. Bez konkrētiem mērķiem atjaunīgajai enerģijai būs arvien dārgākas e, investīcijas, kas ir vajadzīgas, lai uh, turpinātu strādāt. Noslēgumā es gribētu teikt, nu, jebkurā gadījumā priekšādātāji rāda, ka man vajag beigt uzstāties. Uh, Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka mums ir jābūt konkrētākiem. Tieši tāda ir uh, mūsu iespēja. Tomsins kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es gribētu runāt par konkurētspēju. Tad, kad komisijas priekšsēdētājs Borozu kungs 2007. Eh, gada 8. janvārī prezentēja pirmo projektu 2020. gada stratēģijai. Viņš uzsvēra, ka šī dokumenta pamatā ir konkurētspēja. Eiropai ir jābūt vadošajai pasaulē attiecībā uz zaļo ekonomiku, un tikai investējot jaunās tehnoloģijās zaļajā ekonomikā, mēs varēsim izdzīvot un varēsim būt konkurētspējīgi. Tieši tāpēc šodien ir interesanti vērot, ka Ķīna, Brazīlija, Indija un ļoti daudzas citas valstis daudz vairāk investē šajā ekonomikā nekā mēs. Kad divus mēnešus vēlāk Merkele runāja par šo prezentāciju, viņi teica, ka nav e, nepietiek ar to, ka mēs runāsim par konkurētspēju. Mums ir vajadzīgs arī investīcijas, mums ir vajadzīgs ietvers un mums ir jānodot signāls uzņēmumiem. Bez ietvera investīcijām investīciju nebūs. Iespējams, šeit ir cilvēki, kas ir tik naivi, ka viņi uzskata, ka investīcijām ir jānāk no valsts. Nē, investīcijām ir jānāk no privātiem avotiem. Uh, Bez šīm garantijām un bez ietvara neviens neinvestēs zaļajā ekonomikā. Nākamais cenas Eiropā, ar ko mēs saskaramies, absolūti nav saistītas ar atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Cenas ir atkarīgas no importa 2010. gadā Eiropas Savienība iztērēja 350 miljārdus eiro importējot fosilās degvielas. 350 miljārdi eiro ir apmēram uh, uh, polijas uh, IKP. Tieši tāpēc enerģijas cenas ir tik augstas Eiropā. Uzskatu, ka veids, kā mēs varētu izvairīties no šīs energo atkarības, uh, no Putina enerģijas un arī no eh, citu režīmu piedāvātajām enerģijām, piemēram, no tuvajiem austrumiem, ir noteikt mērķus energoefektivitātei. Dažās valstīs eh, šādus mērķus var redzēt, un mēs redzam, kā tas ļauj samazināt patērētās enerģijas apjomus. Uzskatu, ka mums ir arī vajadzīgi saistoši mērķi atjaunīgajai enerģijai, un ir arī uh, jānorāda, jādod signāls uzņēmumiem, ka tiem vajadzētu investēt atjaunīgajā enerģijā un nevajadzētu uztraukties par šīm investīcijām. Tieši tāpēc arī šajā jomā mums ir vajadzīgi saistoši mērķi. Paldies! Paldies, Tomsens kundze. Grib Brandī kungam vārds. Thank you, Chair. Can... Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt Fiona Hola varētu pirmā runāt eh, liberāļu grupas vārdā, jo viņai ir jādodas pēc dažām minūtēm prom uz citu komiteju. Lūdzu, Holas kundze. Paldies, priekšādātāji, paldies, ka ļāvāt man runāt pirmajai. Es gribētu teikt, ka es pilnībā gribētu pievienoties dažiem komentāriem, ko mēs šorīt dzirdējām. Abi referenti runāja par eh, enerģijas efektivitāti un par uh, Uh, izmaksu efektivitāte. Šķiet, ka arī Vidāls kvadras runāja par energoefektivitātes mērķu nozīmīgumu. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Mums vajadzētu atcerēties, ka pašlaik 60% no siltumnīcas efekta gāžu izmešiem nenāk no ETS. Mēs tik daudz par to runājam, bet īstenībā šie izmeši ir no um, tās puses, kas neietilpst ETS. Uzskatu, ka ziņojumā to vajadzētu uzsvērt. Uzskatu, ka no ekonomiskās efektivitātes viedokļa mums ir vajadzīga energoefektivitāte, un dalība valstis arī par to ziņo savos ekonomisko pusgadu ziņojumos. Mēs zinām, ka no piegādes drošības viedokļa un Eiropas tirzniecības deficīta viedokļa ir būtiski lietot mazāk enerģijas. Startautiskā enerģētikas aģentūra pavisam nesen ziņoja, ka energoefektivitāti vajadzētu uzskatīt par pirmo degvielu ja ir runa par eh, piegādes pusi. Cik lielai ir jābūt energoefektivitātei no ekonomiskā aspekta? Eh, komisijai eh, ir sniegti dati, šos pašus datus ir saņēmusi arī Vācijas vīdes aģentūra, un tur ir teikts, ka uh, līdz 2030. gadam vajadzētu nodrošināt 40% eh, izmaksu ietaupījumu no energoefektivitātes. Šīs potenciāls arī ir tieši ne ETS pusē, tātad 60% eh, ēkas un 40% transports. Ja mēs vēlamies sasniegt šo ekonomiski būtisko energoefektivitāti, tad mums vajadzētu to ieskaitīt uh, Eh, vajadzētu to ņemt vērā, domājot par 2030. gada mērķiem. Šo, šos mērķus vajadzētu noteikt pirms siltumnīca efekta gāžu mērķu noteikšanas. Uzskatu, ka tieši ne ETS puse varētu paveikt lielāko darbu. Tas nozīmē, ka abas puses būs iekavējis. Mums vajadzētu mm, samazināt siltumnīca efekta gāžu emisijas, ko mēs pašlaik pat nesenšamies darīt. Es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski uh, padomāt par eh, šiem jautājumiem no šī aspekta. Vajadzētu paskatīties, cik daudz mēs varētu sasniegt līdz 2030. gadam. Tagad pievērsīšos atjaunīgiem enerģijas avotiem. Uzskatu, ka vajadzētu noteikti atcerēties, ka uh, īstenībā ir panākts tas, ko mēs gribējām panākt ar 2020. gada mērķiem. Atjaunīgo uh, apjoms ir palielināts un arī izmaksas ir ievērojami samazinājušās tāpat arī tas ir nodrošināts darba vietas recesijas laikā. Šorīt eh, un arī eh, nesen ir daudz runāts par enerģijas eh, izmaksām un cenām. Es gribētu šeit apgāst vairākus mītus, kas tiek bieži pieminēti. Pirmkārt, atjaunīgie enerģijas avoti nav galvenais iemesls, kāpēc enerģijas cenas ir pieaugušas. To uh, eksperti ir kategoriski apgalvojuši, fosilās degvielas izmaksas pieaugums ir atbildīgs par enerģijas cenu pieaugumu. Atjaunīgi enerģijas avoti ir tikai pavisam neliela daļiņa no tiem iemesliem, kāpēc cenas ir pieaugušas. Tāpat arī mīts, ka subsīdijas nestrādā. Tās strādā, bet tām ir jābūt eh, labāk noformulētām un konkrētākām. Mums vajadzētu izvairīties no problēmas, kurai daudzi piekrīt, ja uh, mēs turpinām subsidēt tehnoloģijā laikā, kad tā attīstās, tad mēs izveidojam burbuli. Mums vajadzētu paskatīties, kādā veidā atjaunīgi enerģijas avoti tiks subsidēti nākotnē, un vajadzētu galvenokārt koncentrēties uz pavisam jaunām tehnoloģijām, kas tikko parādījušās. Uh, Treškārt, uzskatu, ka mēs bieži runājam par to, ka mums ir vajadzīga sava enerģija, eh, kas tiek radīta pie mums, un tieši tāpēc mēs arī skatāmies uz slānekļu kāzi, un ka tā it kā būtu galvenā atbilde, tieši tāpat kā ASV. Pagājušajā nedēļā, eh, vēlētāju nedēļā, es tikos ar ķīmijas rūpniecības uzņēmumiem, un uh, Eh, visi man apgalvoja, ka mums vajadzētu par to aizmirst. Eh, slānekļa gāze nebūs tik lēta kā SV. Mums vajadzētu noteikti to ņemt vērā, tad, kad mēs eh, runājam par piegādes drošumu. Slānekļa gāze nav uh, vislabākā atbilde, kaut gan daudzi tā varētu uzskatīt. Uh, Mēs bieži uh, Rūpniecības komitejā runājam par to, ka ir vajadzīga rūpniecības politika, piemēram, attiecībā uz tērauda industriju mēs to, par to esam runājuši. Mums vajadzētu paskatīties arī uz atjaunīgiem enerģijas avotiem no, at, no ekonomikas, no industrijas viedokļa. Ļoti daudzas valstis pasaulē to pašlaik dara, un mēs nedrīkstētu iepalikt. Paldies Holas kundzei. Tagad uh, Gerbrandī kungam vārds. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Viena no dažām priekšrocībām, ja jūs sešas stundas braucat ar vilcienu, ir tā, ka varat izlasīt avīzes. Jā, no rīta jūs agri braucat ar vilcienu. Un es tikai gribēju šeit citēt vienu teikumu no raksta par gaisa piesārņojumu Ķīnā. Un kas notiks tad, ja Ķīna izpildīs visas nosacījumus veiksmīgai ekonomikas attīstībai, izņemot vienu? Šajā valstī nebūs iespējams dzīvot. Uh, Protams, ir ļoti labi uzklausīt visus šos ekonomiskos apsvērumus, bet ko darīt tad, ja mēs šajās valstīs nevaram vienkārši dzīvot? Tad tam visam vairs nav nekādas nozīmes. Esmu pārliecināts, ka Ķīna virzīsies daudz straujāk uz priekšu arī klimata pārmaiņu apkarošanas jomā, nekā mēs to šobrīd iedomājamies. Daži domā, ka, nu, šeit eh, to visu raksta kāds eh, ar vides aizsardzību apsēst cilvēks, bet es tagad eh, citēšu citu dokumentu. Tas ir PricewaterhouseCoopers ziņojums par ekonomika ar zemu oglekļa izmešu līmeni 2012. gadā, un Eh, to raksta grāmatvēži nekā, nevis vides eh, aktīvisti, un viņi prot eh, veikt aprēķinus, lai nepārsniegtu divu grādu sasilšanas mm, globālā mērogā G20 ir jāizma, jāsamazina izmeši par 3,5% gadā bet, uh, diemžēl, šis mērķis šobrīd nav sasniegts, šobrīd ir 0,7% sasniegti, un patiesībā mm, seši procenti būtu nepieciešami gadā, tas būtu septiņreiz vairāk nekā šobrīd, lai sasniegtu mērķus, līdz, jo līdz 2034. gadam mēs jau būsim iztērējuši oglekļa budžetu šajam, šim gadsimtam. Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas. Bet šeit jau nav runa tikai par klimatu punktu šajā 2013. gada pakotnē. Ir arī uh, cits svarīgs mērķis šeit minēts - nodrošināt energo piegādes par pieejamām cenām Eiropā, un tas ir ļoti būtiski, jo mūsu rīcībā ir ļoti ierobežots fosilā kurināmā apjoms, un mūs, mūsu iespējas sev nodrošināt energo resursi ir ļoti ierobežotas pat ja izmantojam nekonvenciālos uh, fosīlo kurināmo, un šeit es atsaucos uz Shell vadītāju Fozer kungu, kurš uzskata, ka slānekļa gāzei Eiropā nav nākotnes, un tas ir cilvēks, kas pelna naudu uh, šādā uh, iegūstot uh, fosīlo kurināmo, un pat ja viņš atzīst, ka Eh, nekonvencionāliem eh, fosilā kurinām avotiem Eiropā nav nākotnes, ko tad mēs varam šeit cerēt. Uh, un mums uh, arī kodolenerģija nav īsts risinājums, jo mēs vienalga būsim atkarīgi no citiem pasaules reģioniem, kā tas ir attiecībā uz fosīlo kurināmo. Uh, Mums uh, tātad ir jādomā par šo mērķi, nodrošināt par saprātīgu cenu drošu enerģijas uh, piegādi. Tāpat mums nevajadzētu censties aizkavēt uh, Vācijas īstenoto enerģētisko pārēju. Mums būtu jādomā par šādas pārējas īstenošanu visā Eiropā. Un tam arī būtu jāatspoguļo šais ziņojumā jo mēs jau runājam ne tikai par klimatu pārmaiņām, un tādēļ mums ir jāiekļauj arī citi rādītāji, ne tikai tie, kas uh, attiec uz klimatu pārmaiņām. Var būt tā, ka uh, daži rādītāji palīdzēs uzlabot klimatu situāciju, bet tie nenodrošinās citu mērķu izpildu, proti energoresursu piegādi par uh, pieejamu saprātīgu cenu. Uh, un mums ir jādomā ne tikai par mūsu pilsoņu interesēm, mums jādomā arī par ekonomikas attīstību nākotnē, un uh, mēs nevaram tikai runāt par vienotiem CO2 mērķiem, bet arī jārunā par energoefektivitāti un atjaunojumiem enerģijas avotiem. Kurš mērķis tad ir bijis visveiksmīgāk izpildīts? tās, kas attiecās uz um, um, atjaunotiem enerģijas avotiem, tāpēc, ka tas bija saistoši. Mums ir jāizvirzo trīs saistoši mērķi, lai panāktu to, ko vēlamies. Paldies tagad Ekhut kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, referentiem par pirmo ziņojuma projektu. Tas uh, liecina par to, par ko mēs varam vienoties, ja pie ziņojuma strādā divi atšķirīgi uh, referenti. Sākums ir uh, uh, iedrošinošs, rosinošs, bet mums ir jāiet tālāk. Un zaļo grupa ir gatava jums palīdzēt šo ziņojumu uzlabot. Daži varbūt tā, uh, tam nepiekritīs, bet mēs domājam, ka mēs to gribam uzlabot tiešām. Tagad par to, kādēļ mēs šobrīd runājam par 2030. gadu Vidāls Kvadras kungs teica, ka mums jābalstās uz faktiem, un tā es arī darīšu. Viens pētījums ir IPCC klimata pētījums. Diemžēl Rodžers Helmers izgāja no zāles, un mēs nevarēsim ar viņu tā debatēt par šiem jautājumiem, bet nu pieturēsimies pie faktiem. Gribēju pieminēt vienu punktu Ja uzmanīgi izlasāt IPCC ziņojumu, eh, eh, tur ir runa par kumulatīvām e, emisijām. Ja mēs pārsniedzām vienu triljonu tonu oglekla, oglekļa emisiju, tad mēs pārsniedzam šo divu grādu sasilšanas mērķi, un mēs jau esam pusceļā. Un tas nozīmē, ka 30 gadu laikā mēs jau pārsniegsim šo slieksni, un tādēļ mums ir jārīkojas aktīvāk nekā attiecībā uz 2020. gadu. Tādēļ mēs runājam par 2030. gadu. Nākošais jautājums ir investīciju garantijas. Un, protams, jebkurai ekonomikas nozarei ir nepieciešama pārliecība par uh, investīciju drošumu, un tādēļ ir jādomā jau par 2030. gadu. Un vēl viens iemesls, kādēļ mēs to apspriežam, ir startautiskās uh, sarunas 2015. Uh, gada konference, un tādēļ mums jau ir jāapspriež tās, kādas saistības mēs varam uzņemties paši, lai varētu novērst uh, tādu neveiksmi, kā mēs piedzīvojām Kopenhāgenes konferencē. Tālāk. Eiropa Eiropa uh, jau virzās uz samazinājumu 2020. gadā 30%. Tad mēs jau esam izpildījuši 20% samazinājumu mērķi un virzamies uz 30%. Un tagad, ja mēs solām tikai 40% samazināšanu 2030. gadā un domājot par 80 līdz 90% samazinājumu 2050. gadā, tad tā, šāda situācija ir smieklīga un, un tas nozīmē, ka mēs tikai esam pusceļā patiesībā uz šo divu grādu mērķa izpildi. Tātad es šeit runāju par faktiem. Mūsuprāt, mērķis 2030. gadam ir jāizvirza 60% samazinājums. Un tagad jautājums par to, vai ir viens mērķis vai trīs mērķi jāizvirsa. Jāuzslavē šeit būtu Britu valdība, kas tomēr iet tālāk par šiem 30%. Bet es dziedu arī, ka Britu valdība atbalsta trīs mērķus. Trīs mērķu izvirz, izvirzīšanu. Pat ja viņi apsolās izpildīt vienu mērķi, bet viņi maksā uh, no fiksētu cēnu, ir gatavi maksāt fiksētu cēnu 40 gadu laikā par kodolu enerģiju. Tas nozīmē, ka apvienotās karalistes uh, uh klimata mērķi ir um, uh, CO2 izmešu mērķi, kodolenerģija un oglekļa uztvēršana un uzglabāšana. Nu, protams, tā ir viņu izvēle, bet es labāk ieteiktu attīstīt atjaunojumos enerģijas avotus un uh, īstenot energotaupības pasākumus. Bet, nu, katrs dara, kā grib. Tālāk nedaudz par atjaunojumiem enerģijas avotiem. Šeit tiek apgalvots, ka tas it kā Uh, kropļojot tirgus darbību. To saka lielo uzņēmumu enerģi, uh, vadītāji. Kādēļ tas tā tiek apgalvots? Tādēļ, ka 50% atjaunojumu enerģijas avot tagad ir Vācijas pilsoņu rokās, un, protams, ka tas skropļo desmit lielāko uzņēmumu tirgu, jā, tā ir, bet tā jau ir uh, priekšrocību atjaunojamiem enerģijas avotiem, nu jā, un tagad šie lielie uh, vadītāji sūdzās. Un tagad vēl noslēgumā par subsīdijām. Mēs zinām, ka Eiropas komisija uh, izvērtē šo situāciju. 100 miljārdi eiro tiek iztērēti fosīlā kurināmā subsīdijām un tikai 35 miljārdi atjaunojumiem enerģijas avotiem. Tagad vārds Cevēls kundzei. Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu daudz, uh, kam no tā, ko teica Šimānska kungs un Kvadras kungs un es pievērsīšos dažiem citiem punktiem un uh, izteikšu arī dažus savus komentārus. Manuprāt, Abi referenti jau ir uh, panākuši kompromisu, bet mums vēl daudz kas ir jādara šai sakarā. Pirmais, pirmajā punktā ir teikts, ka mums ir jāizvirza vērienīgi mērķi, bet jābūt arī realistiem un pragmātiķiem. Un, uh, Mēs nedrīkstam aizmirst, ka arī mēs uh, pieņēmām ziņojumu par 2050. gadu un devām stingru signālu par to, ka mūsu politika ir ilgtermiņa politika. Un šajā ziņojumā par 2030. gadu mums būtu jādomā par to, kā atrisināt uh, šīs dienas problēmas attiecībā uz Eiropas Savienības iekšējā enerģijas tirgus darbību. Mums ir jāizvērtē arī ETS darbība un jādomā par to, kā pabeigt uh, vienotā enerģijas tirgus izveidi. Palūkojieties uz ogļu nozari, gāzes nozarī nākas konstatēt, ka tajos valda krīze, kaut arī gāze rada mazāku piesārņojumu nekā citi uh, fosīlie kurināmie. Uh, tika arī šeit jau runāts par fosīlā kurināmā cenu, bet uh, tas ir tikai viens no elementiem uh, sarežģītajā situācijā, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Mm, Uh, fosilā kurināmā cenas ir augstas, bet mūsu dalību valstīs uh, arī ir atšķirīgas subsīdijas sistēmas atjaunojumiem enerģijas avotiem. Uh, daži runātāji teica, ka vienkārši jāturpina strādāt pa vecām, ņemot vērā dalību valstu pašu izvirzītos mērķus vienošanās, kas tika panākta par Roila ziņojumu par atjaunojumiem enerģijas avotiem, uh, ietver pirmo punktu, kur ir runāts uh, par to, ka komisijai jāpanāk vienošanās par Eiropas līmeņa mērķiem 2030. gadam. Manuprāt, mums nav jāatkārto tas, ko esam jau uh, iepriekš teikuši. Mums ir jābalstās uz Roila ziņojumu un jāiet tālāk manuprāt, mums būtu jāizmanto Roila ziņojums kā pamats mūsu diskusijām, eh, runājot par startautisko līmeni. Mums ir jāraugās uz to, vai nebūtu iespējams importēt no ASV eh, uh, sašķidrināto dabas gāzi, par to, kā tas varētu ietekmēt uh, Eiropas enerģētikas tirgu un uh, kāda būtu globālā ietekme. Es noslēgumā gribētu pateikties abiem referentiem par to, ka tie bija gatavi uh, panākt kompromisus. Es vēlos pateikties arī ēnu referentiem un domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs uh, turpināsim šīs auglīgās un konstruktīvās diskusijas. Paldies! Paldies Vēls kundzei. Tad tālāk nākamais no ēnu referentiem. Tātad te bija visi ēnu referents, atvainojos. Tālāk Pēters Līze tad vēl paldies abiem referentiem. Es piedaru pie tiem, kas arī vēlas trīs saistošu mērķus, un Rihards Zēbers noteikti to arī apstiprinās. Mēs to arī pārunājām Eiropas Tautas partijas darba eh, vidus darba grupā. Es vēlētos arī pieminēt dažus argumentus, kas tiek bieži vien aizmirsti. Lisabonas līgumā ir rakstīts, ka Eiropas Savienība var veicināt energoefektivitāti Un es domāju, ka varēsiet atrast labus juristus, kā uh, eh, varētu pierādīt, ka eh, politika, kas balstīta tikai uz kodolenerģiju un CCS principiem, pārkāpja likuma, līguma noteikumus. Un to mums nevajadzētu aizmirst. Mēs piekrītu visiem tiem, tā skaitā Aleko Vidālu kvadrasam, ka mēs esam uh, kļūdījušies ar to, ka energoefektivitāti neesam no sākuma jau padarījuši par saistošu. Un uzskatu, ka daudz svarīgāk ir likt tieši šobrīd uz energoefektivitāte, jo nacionāla līmenī un Eiropas līmenī līdz šim ir maz kas ticis darīt. Šeit ir iespēja samazināt izmaksas, tiek reducētas arī sistēmiskās izmaksas, elektrībai, kas nav nepieciešama, mums nav nepieciešams izbūvēt papildu infrastruktūru. Un tas ievērojami samazina izmaksas. Par mērķiem vēlos pavisam īsi teikt. Ja, protams, viss vēl nav pabeigts, bet man ir zināms ieskats koalīcijas sarunās, jaunā Vācijas valdības sarunās un arī atsaucos uz Britu mērķiem 40% Un, ja būs starptautiska vienošanās, tad 50%. Vācijas diskusija nav īpaši tālu no šiem cipariem. Vienā nodaļā tiek runāts par jaunu darbību, tātad nosakot 40% 2030. Eh, gadam, ko es visnotaļ atbalstu un iesniegšu arī atbilstošu grozījumu priekšlikums. Paldies! Paldies Līzes kungam. Kavaļo kungs tālāk. Kavaļo kundze, atvainojos. Jā, paldies referentiem manuprāt, ir ļoti svarīgi ekonomikai sniegt arī juridisku noteiktību, un mums ir jāskarās tālāk par 2020. gadu, uz 2030. gadu vai pat tālāk. Pilnībā piekrītu kolēģiem, kas saka, ka ir nepieciešams labot dažas eh, lietas, kas ir mūsu 2020. gada paketē. Viens no šiem jautājumiem ir eh, lielāku uzsvaru likt uz ekonomisku konkurētspēju, kas ir paveicams arī uzlabojot energoefektivitāti un tehnoloģiju lomu, respektīvi izpēte un tehnoloģija attīstība var samazināt izmantojamo tehnoloģiju cēnu, tīpaši attiecībā uz atjaunojumiem resursiem. Manai valstī, piemēram, ļoti svarīgi ir iekšējā tirgus pabeigšana, jo ja mums ir savienot Iberijas pussala ar pārējo Eiropu, tad ir iespējams Eh, palielināt atjaunāmo energoresursu izmantošanu, jo savādāk mums eh, to pietrūks, mēs to nevaram eksportēt, mums pietrūks sadarbības mehānismu, ja nav nodrošināta šī saiknes ar Iberijas eh, pussalu un tālāk Franciju. Tāpat es domāju, ka mm, mērķu vērienīgumam jābūt saistītam ar to, vai tiek panākta globāla vienošanās klimata pārmaiņu jomā lai varētu līdzsvarot to, kas mums ir 2020. gadā. Ir iespējami vairāk scenāriju. Viena iespēja tāda, ka mēs uh, varētu te, noteikt uh, kombinēto mērķu energoefektivitātei un atjaunojumiem energoresursiem. Tas varētu dot zināmu elastību dalību valstīm, izdarot kaut ko vairāk vienā jomā, mazliet mazāk otrā. Tie gan ir jānosaka jau pašā sākumā, lai dotu noteiktību, jo eh, nozare, protams, ir jāzina tas iepriekš. Vēl viena ideja ir tā, ka mums ir attiecīgi mērķi apkurei un transporta sistēmai. Es piekrītu Fionai Holē pilnībā. Protams, ka mērķiem ir jābūt realistiskiem. Nevar visu balstīt uz biodegvielu. Tāpat arī viss, ko pilsētas dara, lai samazinātu CO2 izmešu līmeni, lai samazinātu transportu jomu Tātad realitāte, protams, ir daudz eh, sarežģītāk nekā tikai 20, 20 mērķi. Līdz ar to eh, arī jauniem mērķiem ir jābūt sarežģītākiem, eh, lai pielāgoto realitātei. Jā, paldies. Paldies. Lainenkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Referenti ir uzrādījuši vairākus eh, punktus, kur mums ir vienprātība parlamentā, un to, protams, jāliek priekšplānā. Mēs esam pārliecināta, ka mums ir eh, jāturpina samazināt eh, izmešu apjomu. Mēs zinām, ka atjaunojama energoresursi ir mūsu pašu resursi, un tie tāpēc ir plašāk jāizmanto, un energoefektivitāte ir vieglāk sasniedzama mērķi Tur ir um, daudz potenciāla, kur vēl ir iespējams izmantot un uh, atstātu tad šos ieguldījumus tepat Eiropā. Tātad tie, tie ir ieguldījumi, kas rada darba vietas jaunas un attīst tehnoloģijas. Un uz šīm trim lietām ja tad arī būtu nepieciešams uh, balstīt tādu konkrētāks ieteikums. Tieši tas, ko es vēlos teikt, tas ir, šis ziņojums ir mūsu vienīgā iespēja pirms komisija nāk klajā janvārī ar savu ziņojumu. Un Eh, samits tad pavasarī pieņem lēmums. Mums ir līdz tam skaidri un konkrēti jāpasaka, cik tad mēs vēlamies samazināt 2030. gadā. Un tur arī tā būs pārbaude, vai mēs tiešām esam pietiekami, um, pietiekami drosmīgi, jeb nobīsimies. Enerģija dārga, nu, tas ir skaidrs, bet tas nav saistīts ar klimata aizsardzības politiku. Nafta un gāze Tie ir tādi globāli faktori, kam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienības klimata paketi. Un, kā jau tik sacīts, Eiropas Savienībai tikai 11% no izmešiem, bet Ķīna ir lielākais ieguldītājs vēja enerģijā un visdrīzāk arī elektroautomobiļu jomā. Tā kā ir šīs tehnoloģijas, jaunākās tehnoloģijas no dažādām pasaules malām, un mums jāskatās, lai mēs nepalaižam šo vilcienu garām. Tas, protams, nozarē ļoti svarīgi, lai būtu šī noteiktība. Ehm, kolēģim Šimanskim es vēlos teikt, jā, mums bija sloga sadalījums 2020. gadā, ne visas eh, valstis var vienlīdz labus rezultātus uzrādīt, mums ir nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa mērķis, bet mēs to varam arī sadalīt eh, padalību valstīm, cik daudz, kura to eh, attiecīgi dara. Paldies! Girikungs tālāk. Jā, paldies! Varbūt atgriezīsimies pie sākuma, pie visas debašu sākuma, kas eh, varbūt ir novedis mums pie nepareiziem secinājumiem vai lēmumiem. Es uzskatu, ka tas, ko man kolēģi no zaļajiem tikko pieminēja, ir vairāk tāda zīlēšana kristāla bumbā. Mums ir jāņem vērā tas, ka samitā Varšavā drīz notiks tikšanās un vairāks, eh, vairāk lēmumu. IPCC eh, pārāk lielu uzsvaru liek uz CO2 izmešu apjomu. Mēs zinām, kāda ir rezultāta. Varbūt pieņemsim teorētiski, ka viņiem ir taisnība. Tātad līdz 2020. gadam mums ir mērķis, eh, tas tiek sasniegts. Ko tas nozīmē globāli? Pamatā pat nevienu procentu. Varbūt eh, zaļie biedējot mūs ar 2050. gadu, eh, kad mēs pārsniegsim šos divu grādu līmeni. Un tas varbūt notiks piecas dienas iepriekš. Līdz ar to mēs nekādu atšķirību neredzēsim. Līdz ar to mans secinājums būs tāds, ka pieņēmumi par eh, zemu oglekļu ekonomiku nav nemaz tik eh, pareizi sasaistīti ar mūsu ekonomikas konkurētspēju. Es domāju, ka mūsu klimata pakete ir jādefinē pēc iespējas ātrāk. Mums jāsaka, jā, inovācijai, augstai eh, energoefektivitātei. Paldies, Zēberkungs, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es eh, vēlos eh, apsveikt abus referentus. Šis ir tas pamats, varētu teikt, par kuriem mēs visi esam viens pats, bet es vēlos uh, uzsvērt arī to, ko Pēters Līzi, piemēram, sacīja, eh, jāpaskatās, kā mēs Eiropā varam eh, nodrošināt šo pārēju, kas ir nepieciešama dažādiem iemesliem, ne tikai klimata aizsardzības nolūkā, bet arī eh, saistībā ar to, kā mēs saglabājam Eiropas konkurētspēju. Un mums priekšē 2008. gada pakete. Ir vairākas lietas, kas darbojas labi, cits darbojas mazāk, un daudzas lietas jāskat arī kritiski. Tātad CO2 samazinājumu mēs eh, sasniegsim, mums ir jābūt eh, ambiciozākiem, mums jānosaka jauni mērķi, bet energoefektivitātes jomā mums ir vislielākās problēmas. Kaut arī daudzi eksperti, tā skaitā no nozars, saka, ka tie ir tie vieglāk sasniegamie mērķi. It īpaši būvniecības jomā, izmantojot izolāciju un tā tālāk. Šeit mums ir, kā likumdevējiem, ir jāpadomā, kā mēs šos resursus varētu īstenot eh, iedzīvotāju patērētāju labā un arī eh, ekonomikas labā. Otrakārt, ļoti daudz veicinoši pasākumi tiek īstenot kā subsīdijas, un nu, es esmu dažus skaitļus eh, piemeklējis no pasaules enerģētikas ziņojuma 2012. gadam, tātad tā ir globālā situācija, varam konstatēt, ka arī 2000 11. gadā, uz ko balsta šis ziņojums. Šī subsīdijas fosilēm kurināmajiem ir ievērojami pieaugušas par 30% vairāk nekā 2010. gadā un 2011. gadā bija 523 miljārdi eiro, kas ieplūda ku, fosiliem kurinājumiem un tikai 88 miljoni eh, jaunatja, šiem atjaunojumiem resursiem. Savukārt Eiropā situācija ir tāda, ka 2011. gadā 26 miljārdi kā subsīdijas bija fosiliem kurinājumiem plus 40 miljārdi eh, veselības joms izmaksas un tur jautājums par vai mēs to varam skaitīt. Uh, 35 miljārdi kodolenerģijai un 30 miljārdi atjaunojumu energoresursiem, un tad vienmēr koncentrēties uz to, ka lielākā problēma ir subsīdijās, nu un tā tas nav. Es domāju, ka mums ir nepieciešams, es varu, par, Werner, es varu parādīt šos skaitļus, tie nav mani skaitļi, tas ir tavs komisārs Otingers, eh, kas šo dokumentu ir apstiprinājis. Mums jāpaskatās, ko mēs varam tālāk darīt Un tālākais ceļš bez atjaunojumiem energoresursiem nav eh, ilgspējīgs. Dažādās jomas, kā transports, un, protams, eh, tur ir atšķirīga situācija. Polijā ir atšķirīga situācija, bet mēs nevaram izveidot eh, no šādām atšķirīgām politikām kopīgu Eiropas politiku. Mums jāskata ir kopsakarības. Grazie, la parola Correiro de Campos. Lielas paldies, tagad Correiro de Campos kungam vairs. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi vēlētos uh, izklāstīt trīs punktus. Pirmkārt, pirms desmit gadiem mēs visu varējām pareģot. Mūsdienās neko vairs prognozēt nevar. Slānekļa gāzes eksplozija ASV ir padarījusi Akmeņoglis no ASV daudz konkurētspējīgākas Eiropas elektrostacijā. Gāze tagad daudz kur tiek aizvietota ar ASV oglēm. Tas nozīmē, ka situācija ļoti ātri mainās. Otrakārt, tehnoloģiskā novatoriskuma uh, uzvara ir bijusi patiešām liela. Uh, Mēs sasniedzām 30% pirms 2020. gada, kaut gan uzstādītais mēķis bija 20%. Varbūt mums vajadzētu turpināt, vajadzētu uh, nu, uzstādīt mērķi 40% līdz 2030. gadam. Protams, ka tas dārgi maksās, bet nu, viss kaut ko maksā. Mums ir vajadzīgas tehnoloģi tehnoloģiskas inovācijas, ir vajadzīgi viedie tīkli, lai mēs varētu nodrošināt nepārtrauktu piegādi, un viena no galvenajām problēmām, kas ir jāatrisina, ir energoefektivitāte. Šķiet, ka tas tiek jau izmantots kā tāds retorisks klamu vārds. Es domāju, ka mums vajadzētu beidzot nodrošināt, lai tas pārvēršas realitātē. Treškārt, Transeiropas enerģijas tirgus. Ja mēs vēlamies attīstīt šo tirgu, tad mēs šeit visu zaudēsim. Mēs zaudēsim energoefektivitāti, mēs arī apdraudēsim eh, vīdes ilgspējīgumu. Pašlaik mums ir regula par Eiropas tīkliem, taču psiholoģiskā un nacionālā kontekstā situācija ir vēl sliktāka nekā pirms sešiem mēnešiem. Mēs redzam energo izolāciju. Mēs redzam, ka valstis un reģioni cenšas cīnīties pret šo izolāciju. Viedie tīkli darbosies tikai ar investīcijām, Un pats svarīgākais šeit ir stabilitāte. Investoriem ir vajadzīgi signāli par stabilitāti. Šis dokuments ir ļoti labs, tas ir ļoti svarīgs dokuments, taču te nedrīkstētu būt pilnīgi nekādu eh, neskaidrību. Šeit ir pārāk daudz eh, neskaidrību, kurām eh, man, diemžēl, nav laika tagad iet cauri, bet es domāju, ka mums ir jābūt skaidrākiem. Korholas kundzei vērts. Paldies! Nesen tikos ar vēlētājiem Somijā, nu, ar iespējamiem vēlētājiem. Un man bija uh, arbūs un arī liels akmenis, gandrīz tikpat liels kā arbūs, kurus es biju paņēmusi līdzi. Un es teicu, ka uh, mēs varētu salīdzināt Eiropu uh, ar, ar to, ka tā cenšas izspiest sulu no akmens, kamēr piesārņojums visur pasaulē pieaug. Uh, Uzskatu, ka tā ir liela problēma. Es zinu, ka m, mm, arī citi kaut ko dara, bet eh, šī metode, ko mēs esam izvēlējušies, ir ārkārtīgi dārga. Es domāju, ka šis ziņojums ir izcili labs, un tas ir arī līdzsvarots, un es pat ceru, ka netiks iesniegt nekādi grozījumi ir ļoti daudz punktu, proti tiek atzīts, ka Eiropas Savienība ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu 2030. gada mērķus, un tāpat arī eh, te ir runa par globālajām emisijām, kas visticamāk pieaugs. To arī vajadzētu ņemt vērā. 2000. Trīsdesmitajā gadā no Eiropas Savienības tie būs tikai 4% emisiju, un tāpēc mums ir vajadzīga šāda stratēģija Ļoti labi ir arī tas, ka tiek minēts, ka dažus no atjaunīgajiem enerģijas avotiem vajadzētu uzskatīt jau par ieviestiem, un subsīdijas līdz ar to ir pakāpeniski jālikvidē. Protams, tiem vajadzētu gūt peļņu no tirgus, nevis no uh, sabiedrības. Mums vajadzētu pakāpeniski atteikties no visām subsīdijām, tā skaitā fosilē degvielē. Es Negribētu, ka atjaunīgie enerģijas avoti tiek lutināti ar subsīdijām. To darot, mēs īsnībā sodam šo tehnoloģiju. Mēs eh, to uh, ieslēdzam tādā līmenī, kas nav konkurētspējīgs. Es iesniedzu arī grozījumu par būzaika ziņojumu, kuras aicināja komisiju uzsākt pētījumu, lai analizētu jaunu tirgus veidu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu arī izvairīties no oglekļa noplūdes. Mani nedaudz uztrauc 33. punkta loģika, kur tiek runāts par valsts IKP ņemšanu vērā nosakot turpmākos mērķus. IKP ir jāņem vērā tik tālu, cik vajag noteikti izmaksu potenciālu valstīs. Paldies! Tagad dod vārdu Prodīkungam. Paldies, priekšsādātāji! Sākumā es vēlētos apsveikt referentus Es ar prieku arī piedalīšos diskusijās Varšavā par siltumnīca efekta gāzēm un ETS un enerģiju. Nē, esmu pārāk liels optimists. Nedomāju, ka mēs esam ņēmuši vērā balī argumentus par uh, atšķirīgu, bet uh, nopietnu atbildību. Es nedomāju, ka arī uh, panāksim to, ko ceram no Varšavas sanāksmes. Un te ir runa arī par 2030. gadu, ne tikai par nākamo mēnesi. Man ir daži komentāri. Pirmkārt, racionalizācija. Citiem vārdiem sakot, energoefektivitāte. Mums ir jāpalielina atjaunīgās enerģijas energoefektivitāte. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga augsta transporta efektivitāte ir vajadzīgs visas Eiropas mugurkauls enerģijas pārvadēji. Tad mēs varēsim turpināt strādāt ar atjaunīgajiem energoavotiem un nodrošināt maksimālu elastīkumu energoavotos. Nākamais - pielāgošanās klimata pārmaiņām. Arī šeit vajag izmantot atjaunīgo enerģiju, kas ir izplatīta pa visu teritoriju. Te ir runa par biomasu, eh, lauksaimniecību, atkritumiem. To visu var pārvērst gāzē. Ko pēc tam var dedzināt uh, augstefektīvās. Uh, che hanno un'efficienza elettrica dell'ordine del 70-75. Konverģences stacijās. Tāpat arī ir jānodrošina cieto atkritumu izmantošana, kuriem ir ļoti augsta energoefektivitāte - 68%. Tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt uh, arī siltum sūkņu izmantošanu. Es var identificēt ļoti daudzas jomas, kur novatorisks būtu iespējams un kur pašlaik sadedzināšanas efektivitāte nav tik augsta, kā tā varētu būt. Uh, Kolēģa Van Bremt, prego. Paldies, Van Bremtes kundzē vārds. Voorzitter, um, ik zal het ook kort. Paldies, priekšādātāji. Izteikšos īsi, jo debatēs jau ir pateikts ļoti daudz būtisku komentāru. Dažas idejas no manas grupas puses. Uzskatu, ka šis ziņojums ir labs, bet man ir uh, Diemžēl jāsarauktina Korholas kundze, es pieļauju, ka būs diezgan daudz grozījumu, jo īpaši ir runa par premisēm, par sākotnējiem pieņēmumiem ziņojumā. Paskatīsimies, piemēram, uz A apsvērumu. Un tas ir ļoti tipisks apsvērums, te ir pieminēta konkurētspēja, cik tā ir būtiska. Es varu būtībā visam tam piekrist. Taču tiek eh, runāts par to, ka visas šīs lietas tiek skatītas kā kaut kas vienāds. Mums vajadzētu padomāt par planētas nākotni, par mūsu bērniem un arī par nākamo paudzi. Protams, mēs šeit runājam par ļoti garu periodu. Protams, ka planētas eh, nākotnei un nākamo paudžu veselībai ir jābūt mūsu prioritāšu augškalā. Otrkārt vēlos runāt par cenu noteikšanu. Flandrijā šīs debatas ir ļoti svarīgas. Tiek runāts par to, ka atjaunīgās enerģijas cena būs tik liela, ka to neviens nevarēs atļauties. Tāpat arī industrija par to uztraucas. Politiķi uzstāja, ka visam tam ir jāizriet no tirgus. Tirgum ir jābūt galvenajam eh, dzinējspēkam. spēkam. Mums ir arī enerģijas komisārs, kas rīkos pilnīgi pretēji, un ziņojumā, ko esam saņēmuši, ir teikts, ka fosilā degviela saņem vairāk subsīdiju ne, ne, nekā atjaunīgie enerģijas avoti, taču eh, komisija un komisāra birojas to visu tagad ir izņēmuši ārā. Mums, protams, ir jāizpēta subsīdijas fosīlai degvielai un atjaunīgai enerģijai. Atjaunīgai enerģijai vajadzētu saglabāt pašreizēju subsīdiju līmeni, mums nevajadzētu neko citu pat uzklausīt. Priekšsēdētājs kundze šķiet arī liela daļa no tautas partijas grupas deputātiem vairs nerunā par to, ka ir vajadzīgi saistieši mērķi, bet tieši tas mums ir vajadzīgs, mums vajadzētu arī uz to uzstāt. Ir vajadzīgi šie saistošie mērķi un vajadzīgas ambīcijas attiecībā uz ETS un visu pārējo. Uh, Lielas paldies, Lepāšas kundze! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, es domāju, ka šie trīs mērķi ir absolūti nepieciešami un tiem jābūt saistošiem. Otrkārt, uh, Uh, jautājums par ekonomikas konkurētspēju var tikt saskaņots ar klimata mērķiem. Minētie skaitļi ir pietiekami skaidri, un šīs debats, kas šobrīd notiek, man atgādina to, kas būtu varējis notikt 19. Uh, gadsimtā, kad diskutētu diližānsu ražotāji ar automobīļu konstruktoriem. Protams, mums ir jāsaprot, ka nākotnes enerģija ir atjaunojumā enerģija un fosīlais kurināmais ir pagātnes jautājums jau. Un šīs debats man tiešām atgādina pagātni. Treškārt, mums varbūt vajadzētu um, nepieļaut to, ka Ķīnas un citu valstu industrijas mūsu uh, apsteidz šajās uh, jaunajās uh, enerģijās. Mums ir jābūt līderiem, un ne jau izvirzot minimālus mērķus, mēs kļūsim par līderiem pasaules mērogā. Ir saikne starp tālējošiem uh, vērienīgiem mērķiem un mūsu uzņēmumu un rūpniecības konkurētspēju un attīstību. Un noslēgumā, protams, es piekrītam, ka jāņem vērā specifiskā situācija, tā skaitā Polijā, bet tas jau nav arguments, lai šo specifisko situāciju vispārinātu un attiecinātu uz visu Eiropas Savienību kopumā. Paldies, tagad vārds Hercogs kundzei. Paldies. Uh, Eh, man trīs punkti, ko, par ko gribu runāt. Pirmkārt, piekrītu tiem, kas saka, ir nepieciešama ciešāka pārobežu sadarbība, ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm, lielāka sinerģija. Un tādēļ ir nepieciešama kopīgi un saistoši mērķi, jo tas ir svarīgs instruments, lai uh, aizstātu pašreiz izmantojamo metodi. Otrkārt, uh, Mums ir jārunā par Eiropas Savienības priekšrocībām. Mums ir zināšanas, mums ir zinātne, ko varam izmantot jebkuras tehnoloģijas attīstībā, un tādēļ ir nepieciešams radīt uh, zināšanu bāzi un uh, šīs zināšanas izmantot enerģētikas jomā uh, jauna veida elektrostaciju ražošanā. Tāpat man šķiet dīvaini šīs debates par uh, resursiem. Mums ir vairāk jādomā par zinātnešanu izmantošanu enerģetikas jomā. Mums ir jānodrošina, lai zinātnē bū, kļūtu par virzītāju spēku dažādās jomās, tā skaitā jauna veida materiālu radošanā. Mums ir jāuzkrāj mūsu zināšanas, jo tās ir uh, mūsu konkurētspējas priekšrocības. Tā pašā laikā mums ir nepieciešamas investīcijas, mums ir nepieciešama nauda Runājot par energo piegādēm, jāsaka, šī nozare atpaliek savā attīstībā, un uh, šī atpalicība ir jāpārvar, jo pretējā gadījumā mēs nespēsim īstenot tos pārveidojumus, kas ir nepieciešami. Manu noslēgumā jāsaka, mums ir ne tikai jārunā, bet pirmkārt jārīkojas, lai mēs kaut ko arī panāktu, domājot par 2030. gadu. Paldies! Paldies. Tagad vārds Rūbika kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Apsveicu arī ar šo ziņojumu. Es domāju, ka pamatnostādījumi ir pareizi. E, problēmas, protams, ir par pārstrādes uzņēmumiem Eiropā. Šeit, protams, jāsaglabā darba vietas un tieši jauni ieguldījumi e, kļūs iespējami Eiropā. Un ETS. Tam vajadzētu koncentrēties uz energo, pareizsakot, uz elektrības ražotājiem. Jo no otras puses mūsu patērētāji ir tie, kas izlēma, kurus produktus iepirkt nākotnē. Un tāpēc loģiskāk būtu šo CO2 footprint būtu jāpaskatās. Tātad, kas varētu būt tie produkti, kas varētu tikt saražoti ar ļoti zemu CO2 līmeni vai bez tā, nu, lai mēs uh, veidotu stimulus iegādāties produktus un, piemēram, samazinot PVN. Manuprāt, trīs mērķi, kas ir noteikti, ir atbalstāmi, it īpaši efektivitātei, vajadzētu būt e, centrālai, bet arī apgādes drošībai, jo tas būs ļoti svarīgi Eiropā, tāpat kā arī energoresursu cenu samazināšana. Tā, tās, protams, ir saistīts arī ar valsts uh, subsīdijām. Mums ir nepieciešams, manuprāt, jauns ietvars, kas uh, ļautu vieglāk pāriet no fosīlēm kurināmiem uz atjaunojumiem energoresursiem. Uh, un šo dzīves cikla izmaksas būtu jāņem vērā no sākuma brīža līdz pašām beig izmantošanas beigām, un paskroties dzīves ciklā, mēs redzēsim, ka lielākas izmaksas rodās atšķirīgās vietās, nekā mēs varbūt pirms tam domājām. Un vajadzētu pievērst arī uzmanību tam, lai jaunas tehnoloģijas attiecībā uz atjaunojumu energoresursiem eh, būtu efektīvas un jāatbalsta, protams, ir ieguldījumi šajā jomā. Pārskas Bubinskas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, uh, mūsu referents sagatavotais ziņojums ir labs un uh, līdzsvarots, un es patiešām ceru, ka. Mm, pēc dažādiem uh, izskanējušiem komentāriem un iesniegtiem grozījumiem galvenā ievirze šim ziņojumam nemainīsies. Es uh, pievienojos kolēģei, kura izteica cerību, ka šis ziņojums uh, netiks būtiski grozīts un paliks pašreizējā formā. Šīs, šīs dienas debats ir ļoti būtiskas, un tās noteikti turpināsies turpmāko mēnešu laikā, kad mēs apspriedīsim uh, nākotnes enerģētikas un klimata politiku. Tika jau norādīts, ka šī politi klimata politika līdz šim ir dominējusi par enerģētikas politiku. Manuprāt, šis līdzsvars būtu jāat jāatjauno un jāpadomā par jauniem mehānismiem, kā to panākt. Daži kolēģi norādīja, ka mums būtu jādara uh, tas pats un vēl vairāk, jāizvirza tālākajoši mērķi un jārīkojas ātrāk. Tā ir viena pieeja, bet jautājums ir, vai mums vajadzētu īstenot šos trīs uh, mērķus, kā to savstarpēji sasaistīt. Un tādēļ būtu jāizsver atsevišķie mērķi katrā dalību valstī, ņemot vērā vietējo situāciju, jo Piemēram, runājot par energoefektivitātes pasākumiem, dažās dalību valstīs tās būs, šie mērķi būtu iztenojami daudz vieglāk. Un tad vēl paliek divi vispārējie mērķi. Protams, vispārējiem mērķiem būtu jāpaliek nemainīgiem, proti samazināt CO2 emisijas, bet šos mērķus var sasniegt dažādiem līdzekļiem, un tas arī būtu jāuzsver. Manuprāt, mūsu īstenotāja politika ir jābūt sarežģītākai un nevajadzētu balstīties uz tādu vienotu uh, pieeju visos gadījumos. Un vēl daži komentāri par Lisabonas līgumu un stratēģiju. E, protams, e, ir e, jānodrošina, lai Eiropa enerģētikas jomā kļūtu neatkarīga. Tagad vārds Langen kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka ziņojuma projekts ir ļoti labs pāris jautājumos varbūt varētu lielāku precizitāti gribēt, bet attiecībā uz šiem trim mērķiem, manuprāt, tie ir pareizi noteikti. Tomēr starp šiem trim mērķiem ir notikuši izmaiņas, pie tam apjomīgas izmaiņas. Apgādes drošības jautājums un cenu rentabilitāte ir, ir kļuvuši svarīgāk par klimata aspektu. Tas saistīts ar e, energoresursu ražošanu. Redzot, kā energoresursu cenas, balstoties slānekļa gāzi un e, efektivitāte ir samazinājušās par 33% un redzam, ka uh, Eiropas uzņēmumi veic ieguldījums ASV šādiem iesudējiem, mēs to nevaram atstāt nepamanīt. Otra lieta. Mums ir nelīdzsvarot situācija atjaunojumu energoresursu jomā Vācijas modelis nav absolūti uzskatāms par labu. Tas nu, noveda pie nepareizām investīcijām miljārdu apmērā, un jūs redzat rezultātu. Tāpēc arī pieteicos runāt, jo Zēbera kungs minēja salīdzinājums komisijas dokumentā, bet tur minēt tikai valsts subsīdijas. Bet faktiski eh, Vācijas likums to, eh, ļauj to visu apmaksāt Vācijas iedzīvotājiem. Tur runa ir par 20 miljārdiem eiro gadā, jo tāda ir, tādas ir noteikts garantijas. Un rezultāti ir citi nekā varbūt lielākā daļa domā. Pārprodukcija vēja enerģētikas jomā noved pie tā, ka Polija un Nīderlanda ne tikai uh, bez maksas saņem šo lieko enerģijas apjomu Vācijā par sešiem centiem ir eh, pacēlusies cena, bet Nīderlandē par pieciem centiem samazinājusies, jo viņi saņem eh, bez maksas šo lieku saražot enerģiju no Vācijas. Un ja šajā ziņojumā eh, rakstīts, ka ir jāpieslēdz iekšējā tirgus tīklam arī šīs atsevišķās salas, tad es nezinu, vai Maltā ir svarīgi, ka viņi saņem savu līniju. Uh, bet svarīgāk, ka viņi pāriet, pieņemsim, no naftas izmantošanas uz vēja un saules enerģiju. Arī Kiprā ir līdzīgi, viņiem ir neizmantotas rezerves, tāpat arī citās dalībvalstīs, un par to jau ir galvenā runa. Nu, un uz to arī vajadzētu koncentrēties šeit. Paldies, vēl ir divi runātāji, un lūdzu, es aicinātu ievērot uzstāšanās laiku un uh, Maska kungam vēl jādod, šim Maska kungam jādodas prom, viņam 5 minūtes. Paldies, saka šī Maska kungs, man tiešām 11. jādodas prom, un es gribēju komentēt jūsu izteikumu šais debatēs. Vispirms gribēju brīdināt praktiski visus. Manuprāt, mums nevajadzētu pieņemt nepareizu loģisku pieeju par to, ka ir viens tāds burvju risinājums visai šai situācijā, kā pietiks uh, vienoties par vienu vienīgu pieeju. Manuprāt, mums ir nepieciešami dažādi instrumenti, dažāda veida politikas, kas līdzsvaros un atbalstīs mūsu attīstību. Šeit nav runa par pretrunīgām politikām, bet par politikām, kas viena otru papildina. Mums ir jādomā arī par mūsu rīcībā esošiem resursiem. Eiropai ir pieejama gan kodolenerģija, gan atjaunojama enerģija, gan kodolenerģija konvencionālie avoti. Mums ir nepieciešams visu šo um, enerģijas avotu kopums uh, un atjaunojami enerģijas avot vieni paši nenodrošinās mūsu vajadzības, tāpat arī uh, slānekļa gāze visu nenodrošinās. Mums ir nepieciešams enerģijas mikšlis, dažādu enerģijas avotu vienlaicīgi izmantošanu. Tālāk mani pārsteidz tas, ka Ķīna tiek minēta kā paraugs klimata politikas jomā. Kaut gan Ķīnā katru nedēļu tiek uzbūvēta jaunā elektrostacija, kurā tiek izmantots fosilais kurināmais. Un, manuprāt, šis nav pareizais attīstības virziens. Tiek izmantoti arī fiskālie instrumenti, uh, Uh, lai atbalstītu šādu politiku, bet manuprāt šāds attīstības veids nav ilgtspējīgs, ja mēs parūko, palūkojamies uz automobīļu skaitu Ķīnā. Visas šīs automašīnas izmanto fosīlo kurināmo. Bet mums drīzāk ir jādomā par mūsu, mūsu pašu gūto pieredzi, par mūsu potenciālu enerģētikas jomā. Uh, runājot par konvencionāliem un uh, slānekļa gāzes avotiem. Protams, tā, tie būtiski nemainīs situāciju Eiropas Savienībā, bet ir dažas valstis, kurās cena ir divreiz augstāka nekā apvienotajā karalistē, un uh, šādi avoti varētu mēģināt arī konkurēt spēju. Ir jāļauj tirgum darboties jautājums par zinātnes un enerģētikas sadarbību. Tas uh, gan nav īsti mūsu kompetencija. Mums ir uh, jādomā par to, vai mūsu pieņemtie politiskie instrumenti nodrošina mērķu izpildi. Un tagad, runājot par šo 20, 20, 20 mērķi, nāks konstatēt, ka tā, uh, šie instrumenti to nenodrošina. Uh, Mūsuprāt, vajadzētu visu situāciju izvērtēt no jauna, runājot pa energotaupības pasākumu uh, īstenošanu, par atjaunojumiem enerģijas avotiem. Manuprāt, situācija šobrīd ir izkropļota, un mums ir jāizvairās no tā, lai radītu nestabilitāti likumdošanā, lai novērstu jaunus konfliktus. Uh, Mm, var jau teikt, ka fosilais kurināmais ir pagātnes jautājums, tas ir tāds uh, skaists lozungs, bet tas neatbilst reālajai situācijai. 80% no visas enerģijas arī turpmāko gadu laikā nodrošinās fosīlais kurināmais. Es, protams, neesmu ar to apmierināts. Es labāk gribētu izmantot uh, jūra, e, vēja un saules enerģija, bet reālā situācija ir tāda, kāda tā ir, un atraušanās no realitātes varētu novest pie tā, ka mums būs vienpusēja pieeja, bet šā ziņojuma mērķis ir nodrošināt daudzpusīgu pieeju šiem jautājumiem ar uh, nolūku izpildīt izvirzītos mērķus ekonomiski efektīvā veidā un tā, lai mēs būtu interesanti mūsu partneriem. Protams, šis ceļš varbūt ir līkumains, bet galvenais ir virzīties uz izvirzītajiem mērķiem, un tas arī ir jādara. Paldies! Paldies šim Anskungam! Tālāk uzklausīsim Eiropas komisiju un tad otru referenti Devalkulundzi. Jā, paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka mums ir jābūt drosmīgākiem skatot uz šos jautājumus. Es tāpēc aicināšu referentus iet tālāk attiecībā uz vienoto tirgu enerģijai, jo tas, manuprāt, ir risinājums, lai varētu izmantot šos resursus labākā veidā un arī samazināt izmaksas cilvēkiem. Piemērs. Itālija ir briesmīgs piemērs mēs maksājam 130% vairāk nekā Francijā vai Polijā, 80% vairāk nekā Vācijas uzņēmumu. Paskroties uz uh, viņu valstīm, 400% vairāk nekā amerikāņi. Līdz ar to Eiropā mums ir nepieciešams nodrošināt uh, to, kā pastāv konkurence starp šiem uzņēmumiem. tā, tāpat attiecībā uz eh, ievērojamām saistībām par eh, atjaunamā energoresursu izmantošanu, cīņu ar klimatu pārmaiņām, eh, nosakot šīs saistības mums ir nepieciešams arī kompensācijas, tīpaši tiem uzņēmēm, kas strādā trešās valstīs un tad importē energoresursus Eiropas Savienībā. Konkurētspējīgām cenām viņi samaksā daudz uh, mazāk, ja ir šīs saistības, un ir šāda negodīga konkurence ar uzņēmumiem šeit. Mums ir jābūt drosmīgākiem un skaidri jāpasaka, jā, mums ir milzīgas saistības, ko mēs prasam no mūsu uzņēmumiem Eiropā, un tāpat laikā mums ir nepieciešams pārējos vai, vai nu piespiest ievērot mūsu noteikumus vai maksāt. Paldies, vai priekšsēdētāji, Estrēla tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Šī debata atkārtojās gan vidas komitejā un pieņem, kā arī rūpniecības komitejā, jo šis ir ļoti svarīgs temats. Klimats, enerģētika, tās ir būtiskas lietas Eiropas politikā. Krīze ir pierādījusi vienu lietu. Mums ir nepieciešama domāšanas veida maiņa, lai nodrošinātu ilgspējību gan no enerģētikas, gan arī no vides aspekta. Un tāpat laikā mums ir jānodrošina labklājība un nodarbinātība ar šo pārēju. Paturot prātā šīs lietas, Eiropas Savienībai ir jābūt pietiekam ambiciozai un jāvada šīs uh, cīņas ar, ar klimatu pārmaiņām. Siltumnīca efekta gāzu samazināšana, jāveicina ieguldījumu atjaunojumos energoresursos. Ir neloģiski, ka Eiropas Savienība turpina finansiāli atbalstīt fosilos kurināmos. Uh, Mums tāpat ir nepieciešams izvirzīt augstākas prasības energoefektivitātei. Drošības iemeslu dēļ un izmaksu samazināšanas nolūkā mums ir nepieciešams dažādot avotus. Līdz ar to ieguldījumi atjaunojumos energoresursos nodrošinās nākotni. Un tas ir virziens, kurā mums būtu jāiet. Tās ir prioritātes, kas mums būtu jāpatur prātā. Ilgu laiku tika sacīts, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama vienota enerģētikas politika, kā jau vairāk kolēģi šeit sacīja. Tas būtu jādara tādēļ, lai atšķirīgas valstis neizmantotu atšķirīgas stratēģijas, lai nonāktu situācijā, kur daži uzņēmumi maksā ļoti dārgi par enerģijas resursiem, savukārt cits ļoti maz. Paldies! Paldies Estrēls kundzei. Līzes kungs vēlreiz, lūdzu. Jā, pāris lietas, ko es vēlējos paskaidrot, lai nav nekādu pārpratumu. Es uzskatu, ka Werners Langens pateica svarīgu lietu, kuru Estrēls kundze tikko vēlreiz uzsvēra. It īpaši atjaunojumā energoresursu jomā mums nav pietiekama saskaņotības. Un ir svarīgi atkal runāt par šo neskoordinēto atjaunojamo energoresursu attīstīšanu. Un tāpēc mums ir jāieveic ieguldījumus eh, tīklā un labāk jāsaskaņo šīs lietas, jo kopā to var izdarīt pārobežu līmenī šīs lietas, tad, ja mēs to darām saskaņot. Bet ja mēs runājam par to, ka ne, netiek vairs veicināta atjaunojama energoresursa, nu tad tur vairs nebūs arī ko koordinēt. Bet es vēlētos norādīt, ka līdzšinējās energo un klimats, klimata pakets uh, trūkums bija tas, ka mums energoefektivitātei nav saistoši mērķi, un tas negāja īsti kopā ar pārējo. Un šobrīd mēs gatavojam direktīvu, kur būs atkal problēmas e, emisiju tirdzniecības aspektā. Un pēdējā lieta. Protams, ka dzīvē nekas nav melns un balsts tikai nevarētu teikt, ka visā pasaulē visi sekos mūsu klimata politikai, bet eh, tas, ko šī Mānskungs un citi saka, pasaulē nekas nenotiek šajā jomā, nu tas nav. Tā, mēs bijām eh, ar komitejas delegāciju Vašingtonā un uzzinājām, ka eh, automašīnām ilgtermiņā noteikti stingrāk noteikumi nekā tas, par ko mēs vedam sarunas. Esam uzzinājuši, ka tikko ir pieņemts likums, kurā ir noteikts. Tātad ne visu var simtprocentīgi precīzi salīdzināt, protams, bet es vēlos kā piemēru minēt, ka arī tur ir klimata aizsardzības iniciatīvas. Protams, ka ir arī citi izņēmumi, un es jau arī neiebilstu, ka mēs varam vienoties par ko tādu Eiropā. Un pēdējā lieta mums ir. Jā, nu kolēģis Langens man pārtrauca ar savu komentāru. E, es varbūt varētu vismaz pabeigt savu izteikumu. Tā tad ir priekšlikums, ko var pieņemt bez kongresa līdzdalības, kas fosīlēm e, kurināmo avotiem būtu stingrāki nekā tas, ko par ko mēs vedam sarunam Eiropā. Un tad eh, apgalvot, ka mēs esam vienīgie, kas nodarbojas ar klimatu pārmaiņām eh, pasaulē, nu tas neatbilst patiesībai. Paldies! Vai es varētu atgādināt tomēr, ka ir nepieciešams pieturēties pie atvēlētā laika? Uh, Un tas ir viens no svarīgākajiem noteikumiem, eh, lai mēs varētu veiksmīgi sadarboties šeit Eiropas parlamentā. Ferhoiter kungam vārds, kurš pārstāv klima ģenerāla direktorātu. Thank you, Madam Chairman. Uh, and uh, thank you to the rapporteurs. Paldies, priekšsarētāji, paldies referentiem par šo ziņojumu, kas ir ļoti svarīgs mums. Komisija tiešām gatavoja nāk klajā ar paketi, kas saistīta ar 2030. gadu. Tas notiks drīz šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Pāris lietas, e, kas izriet no šīs diskusijas. Pirmkārt, daudz kas tiks sacīts par līdzsvars ar konkurētspēju, energoapgādes drošību un klimatu pārmaiņu ilgspējību. E, un tas tik tiešām ir arī komisijas domāšanas procesa centrā, lai būtu vienots ietvers, kas uzrunā visus šos jautājumus. Un daudzi deputāti to pieminēja, tas ir arī ziņojumā iekļauts, ka runa ir par to, cik e, lielā mērā pieaug šis rēķins par importēto energoresursu naftu un gāzi, tātad tās ir 500 miljārdi eh, ASV dolāru, kas ir 3,2% no IKP, un eh, tas tiešām parāda, ka šeit ir iespējams arī sinerģiju meklēt starp eh, konkurētspēju, energoapgādes drošību un klimatu pārmaiņu pasākumiem. Mums ir daudz instrumentu, kas saistīti ar energoefektivitāti, inovāciju, Tātad tie, tiešām tiek veidot sinerģijas starp šiem instrumentiem. Šimans kungs eh, lielu uzsvaru lika uz rīcību globālā līmenī, kas no klimata pārmaiņu viedokļa ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies atrisināt šīs problēmas, un to pieminēja arī daudz citu deputāti. Tātad eh, šonedēļ Varšovā sāksies nākamā pušu konference, COP, eh, pēc tam 2015. gadā eh, kop eh, būs Parīzē, kur ir nepieciešams rast vienošanos par periodu pēc 2020. gada. Ie, iepriekšējā ekonomikas fórumā gan Ķīna, gan ASV sacīja, ka nāks klajā ar to, ko viņi plāno darot, eh, darīt klimata jomā vēl pirms COP sanāksmes Parīzē. Tas nozīmē, ka lielākie divi uh, Eh, izmešu radītāji saka, ka viņi jau nākamajā gadā vai divu gadu laikā nāks klajā ar to, ko viņi plāno darīt. Otra lieta, ko es vēlos pieminēt, tā ir saistīta ar citu pušu veikto. Uh, Komisijas kopīgais pētniecības centrs eh, katru gadu publicē ziņojumu par globālo izmešu apjomu, un katru gadu tas parasti nes sliktas ziņas, jo katru gadu tiek sacīts, ka izmešu apjoms pieaug ļoti strauji pasaulē, absolūti eh, neatbilstoši tam, ko mēs eh, darām attiecībā uz šo divu grādu mērķu, un Tas uzrāda arī to, ka tas ir, nav saistīts ar ekonomisko izaugsmu. Šoreiz pirmo reizi tas ir sasaistīts ar politiku, ko īsteno jaunatīstības valsts, tā skaitā Ķīna. Un e, šī ir pirmā reize, kad šāda veida igadējais ziņojums sasaista e, šo atsaistīšanu un globālo politiku un ETS e un ne ETS jautājumu tālāk. Vispirms par ETS jautājumiem. Manuprāt, ir svarīgi atzīmēt, ka konsultācijas ar interesētajām pusēm pēc zaļās grāmatas publicēšanas uzrādīja, ka ir vienprātība par to, ka ETS varētu būt viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai kalpot kā iniciatīva izmaksu samazināšanai Eiropas Savienībā šajā jomā, lai nebūtu fragmentāta šī rīcība. Un tas palīdzēs arī vienoti risināt eh, klimatu pārmaiņu pasākums Eiropā, samazinot izmaksas. Vairāk deputāti, arī Holskunds tā skaitā, uzsvēr, cik svarīgi ir ne ETS sektori, kas, protams, ir ļoti svarīgs aspekts pašreizējā paketē, lēmums par eh, šo pasākumu sadali, transporta joma, ēkas, kur mēs redzam eh, ievērojams iespējas veikt uzlabojumus daudz naftas un gāzes tiek izmantot tieši šajos sektoros, it īpaši transporta nozarē, saistībā ar ēkām. Tā kā tiešām labi, ka ziņojums jau šobrīd uzsver, cik svarīga ir šie sektori kopīgajā pieejā. Paldies! Grāci, la parola. Paldies. Dodu vārdu Vārds Dörferis kundzei, kas pārstāv enerģētikas ģenerāldirektorātu. Lielas paldies arī mēs no enerģētikas ģenerāldirektorāta vēlētos pateikties abiem referentiem. Uzskatām, ka ziņojums tā pašreizējā formātā uzsver galvenos punktus attiecībā uz klimata politiku, uh, Pirmkārtām energoefektivitāte arī mums ir būtiska. Ir svarīgi, lai uh, uzstādītie mērķi šeit arī paliktu. Mēs, esam, uh, eh, sagatav, mēs gatavojam arī ziņojumu par 2014. gadam. Uh, protams, 2013. gada ziņojums jau uh, runās par enerģētikas jautājumiem, bet, protams, mums ir. Uh, Eh, jārunā arī par energoefektivitātes direktīvas īstenošanu, un tas būs skatās 2014. gadā. Eh, kā jau es minēju attiecībā uz ceļu karti, mēs apzināmies, ka dažās valstīs pastāv atšķirīgi pasākumi. Uh, attiecībā uz retroaktīvu subsīdiju samazināšanu. Mēs par šo tematu vēl runāsim, bet noteikti, ka arī attiecībā uz 2030. gadu vajadzēs runāt par atjaunīgās enerģijas izšķirošo lomu, jo īpaši e, runājot par Eiropas Savienības iekšējo tirku. Enerģijas iekšējais tirgus un infrastruktūra mums vēl ar vien ir prioritātes. Tā ir ļoti svarīga joma Dalība valstīm ir vairāk jāsadarbojas. Kaut ko jau esam eh, šīs lietas labā darījuši un cerams, ka 2014. gadā ar iekšējā tirgus pabeigšanu mēs arī turpināsim pie šiem jautājumiem strādāt. Vairākie deputāti runāja par enerģijas cenām. 2030. gada ziņojumā mēs, protams, to arī analizēsim pašlaik mēs veicam ietekmes izvērtējumu, kur mēs izskatām dažādus scenārijus. Esam uzstādījuši vairākus dažādus mērķus, divus vai trīs mērķus, tāpat arī uh, mēs uh, izskatām dažādus energoefektivitātes pasākumus. Protams, ka cenu analīze ir pats svarīgākais. Padome uh, maijā uh, komisijai lūdza nākt klajā ar detalizētu cenu analīzi dalību valstīs un uh, skatīties arī uz galveniem konkurentiem. Līdz uh, gada beigām, līdz nākamā gada sākumam komisija to arī izdarīs. Un es vēlētos jau tagad norādīt, ka galvenais faktors cenu kāpumam ir fosilās degvielas, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet, protams, mēs analizēsim arī to, kādi citi komponenti šeit pastāv, vai nu šeit ir runa par tīklu, vai arī par kaut kādiem jauniem komponentiem, piemēram, nodokļi, kas arī ir kāpinājuši cenas. Noteikti, ka tiks gatavota detalizēta analīze, un tas nāks tā kā papildus 2030. gada ziņojumam. No energopolitikas viedokļa pats svarīgākais ir dokuments janvārim, un tieši tāpēc arī notiek šīs dienas debates, un tās mums tāpēc arī ir ļoti būtiskas. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Elbo kundzei noslēguma vārdiem. Paldies priekšsādātājs kundz, paldies visiem kolēģiem par interesātiem komentāriem. Un tādēļ man jāsaka, ka pēc šīs dienas diskusijas būtu it kā tā pārāk vienkāršot teikt, ka mēs spējam atrisināt visas šīs problēmas, izvirzot tikai vienu vienīgu mērķi. Un es gribēju sniegt zināms precizējumus, Raustīkungs runāja par drosmi, citi vēl teica kaut ko citu, ka it kā šajā uh, tekstā trūkstot uh, skaitļu un tālējošu mērķu, bet gribu atgādināt, ka šis teksts ir kompromiss starp diviem referentiem un ka vēl tiks iesniegti grozījumi. Tagad gribētu atbildēt dažiem kolēģiem, kuri diemžēl vairs neatrodas zālē, bet man tomēr uh, tas jādara. Tad Ulfskogs kundze uh, runāja par saikni starp par to, ka mēs it kā nostādot pretī konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību. Gribu teikt, ka tā tas nav. Ir skaidrs, ka energoefektivitāte un aptaunojumie enerģijas avoti veicina konkurētspēju, bet tikai tad, ja ir paredzēti skaidri noteikumi attiecībā uz rentabilitāti, uh, un arī attiecībā uz sasniegto progresu. Un ja mēs runājam par rentabilitāti, gribu uzsvērt vēlreiz energoefektivitāti kā stūrakmeni mūsu uh, nākamajam uh, likumdošanas ietvaram uh, attiecībā uz tiem sektoriem, kas nav iekļauti ETS, proti celtniecība un transports. Un mums ir jāliek akcents uz šīm nozerēm. Tāpat tika atgādināts, ka trūkst konkur, eh, koordinācijas atjaunojumu enerģijas avotu attīstībā. Es gribu tam piekrist. Runājot par subsīdijām šajā jomā, tās būtu labāk jāorientē, tāpat uh, jāizvērtē šo enerģijas avotu attīstības pakāpe, lai subsīdijas novirzītu jaunu avotu attīstības veicināšanai. Uh, Un jā, uh, Van Bremtas kundzei piekrīt un Eko kungam piekrīt, ka ir jārunā arī par subsīdijām uh, fosīlajām degvielām. Arī tas nav pieņemams, ka tās tiek uh, subsidētas. Uh, tālāk par uh, cenu celšanos, kas tad to izraisa, jaun atjaunojumi enerģijas avoti vai deg, fosilo degvielu cenas pieaugums. Protams, tas viss ir saistīts arī ar nacionālajām nodokļu sistēmām. Un varbūt vajadzētu vairāk uh, analizēt, kā ir cenu veidošanās mehānisms nacionālā līmenī. Bet mums ir jābūt realistiem analizējot cenu struktūru un ir jānodrošina lielāka caurskatāmība cenu struktūrai, lai saprastu uh, arī mūsu uzņēmumi un pilsoņi. Tas viņiem tiešām ir nepieciešams. Protams, ir jāatbalsta pētniecība, attīstība, inovācijas. Tas, protams, palīdzēs mūsu uzņēmumiem uh, izturēt konkurenci pasaules mērogā. Jā, es piekrītu, ka mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa pasākums šai jomā, un es uzskatu, ka tas ir absolūti nepieņemam, ka viena dalība valsts nolēmi vienpusējā kārtā atteikties no kodola enerģijas izmantošanas, neinformējot par to kaimiņu valstis. Man tas ir nepieņemam. Tātad, ja mēs vei, virzamies uz vienotu energoresursu tirgu, tad ir nepieciešams uzlabot saziņu starp dalību valstīm un stiprināt sadarbību starp tām. Ir nepieciešams vesels instrumentu klāsts, kā to norādīja Šimānska kungs, un tieši tādēļ mēs gribam plašāku energoresursu miksli attīstīt, mums ir jādomā par nākotni, tāpat ir nepieciešams kapitāls un vairāk nekā viens saistošs mērķis. Manuprāt, ir jāizvirz trīs saistoši mērķi, bet tie ir jākoriģē, jo mums ir jāizdara secinājumi no tā, kā tiek iztenot pašreizējā klimata pakotne. Mums ir jābūt pragmātiskiem un realistiem. Paldies! Nu, Lielas paldies! Līdz ar to debatas ir beigušās. Es nevēlos te tās atkal atsākt. E, priekšsēdētājs kundze, es e, gribētu norādīt, ka darba kārtībā ir rakstīts, ka debatas noslēgsies 12.30, pēc mana pulksteņa pašlaik e, pulksteņa rāda 11.20. Debatēm bija paredzētas divas stundas. Es jums atgādināju, ka debatēm paredzētas bija divas stundas. Nu, labi, es jums došu tomēr vārdu. Nu, galu galā mēs šeit esam sanākuši kopā ar Rītre komiteju, un es tomēr gribētu jums lūgt. Es vēlējos norādīt, ka uh, jums bija jāizsakās pirms komisijas, pirms šis runātājs saraksts uh, tika noslēgts. Man ir daži uh, jautājumi komisijai, kas attiecas ar. Uh, uz to, ka 9. janvārī ir paredzēts, ka mēs pieņemsim šo ziņojumu februāra plenārsesijā. Kāpēc komisija gaida, uh, kamēr, negaida, kamēr mēs pieņemsim šo ziņojumu, vai tad komisijai vispār neinteresē tas, ko mēs šeit parlamentā darām? Komisija, jums ir uzdots jautājums. Vai jūs vēlaties atbildēt? Eiropadoma maijā mūs aicināja gatavot uh, zaļās grāmatas eh, turmāko dokumentu līdz šī gada beigām. Es uzskatu, ka komisija var uh, būt elastīgāka, tā var sagatavot šo ziņojumu janvārī. Vēlāk mēs uh, radīsim sarešķījumus Eiropadomē, jo tā atkal sanāks kopā martā. Bet, kā jau es minēju, gan komisāri, gan arī padomu būs gatavi uzklausīt parlamentu. Protams, ka šīs diskusijas un arī balsojumi, kas notiks janvāra sākumā, mums ir būtiski. Uh, Es uzskatu, ka ja mēs nesagatavosim ziņojumu uh, janvārī, tad uh, neuzskatu, ka mēs nebūsim pilnībā ņēmuši uh, parlamenta ziņojumu. Es domāju, ka tas, ko teica Sipels kundze, bija ļoti interesanti. Varbūt mēs varētu lūgt komisiju mūs tomēr mazliet pagaidīt, jo mums taču vēl ir laiks. Grotis kungs. Lielas paldies! Es uzskatu, ka šīs debatas bija patiešām vērtīgas. Es domāju, ka komisijas ziņojumi būtu jāņem vērā, jo galu galā uh, komisija arī vajadzētu ņemt vērā parlamenta teikto. Parlaments taču ir likumdevējs, bez mums jūs neko nepanāksiet. Mēs noteikti uh, izmantosim sev atvēlēto laiku balsojumam, jo uh, galu e, galā šis jautājums ir ļoti būtisks. Uzskatu, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Mums par to, protams, būs vēl jābalso. Klimata pārmaiņas un enerģētikas politika nākamo gadu laikā noteikti būs mūsu prioritātes. Uzskatu, ka jāņem vērā arī ekonomijas, ekonomikas aspekti. Ja mēs veicam šeit aprēķinus, tad noteikti ir jāpaskatās, kas īsti notiek e, ekonomika iespējams nav pietiekami labi ņemta vērā. Tas attiecas arī uz finanšu ekonomiku un jo īpaši apdrošināšanas ekonomiku. Cik mums īsti izmaksās uh, visas pašreizējās sistēmas turpināšana? Uzskatu, ka mums vajadzētu uh, skatīt to visu tādā uh, vispārējā ekonomiskā kontekstā. Mani ļoti interesē tas, kas notiks tālāk. Mums ir, protams, jāņem vērā arī dalībās teiktais. Šķiet, ka uh, pāris dalībvalstis nebūs uh, pārsteigtas, jo galu galā uh, mēs esam atbildīgi par enerģētikas politiku, bet par uh, enerģijas grozu par kopumu, protams, ir atbildīgas pašas dalībvalstis. Bet dalībvalstīm ir jānodrošina labāka sadarbība savā starpā, ir jānodrošina labāka harmonizācija, sinhronizācija, un tad es uzskatu, ka mēs varēsim arī izmantot visus pozitīvos efektus, ko dod mums iekšējais tirgus. Uh, Tas noteikti ļaus mums atjaunot eh, ekonomiku, un vienlaicīgi mēs varēsim arī darboties ekoloģiskā ziņā daudz saprātīgāk. Kopā ar kolēģiem no ITRE komitejas eh, mēs tagad eh, arvien biežāk strādāsim. Uzskatu, ka šī sadarbība ir patiešām laba, un es ceru, ka visi, kas piedalās, uh, arī būs gatavi uz kompromisiem un rezultāts būs labs. Paldies! Lielas paldies Grotes kungam! Vēlētos jums atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 12. novembris 2018. Ziņo projekts būs pieejams sistēmā grozījuma iesniegšanai, un attiecīgie dokumenti ir jānosūta pa faksu sekretariātam. Es vēlētos jums visiem pateikties, es vēlētos jums arī atgādināt kolēģiem, ka nākamā kopīgā vides un itre e, komiteju sanāksme tiks organizēta 2. decembrī. Liels paldies par sadarbību! un daudz veiksmes darbā.